Je vous propose de, de recommencer. Es ierosinu atsākt sēdi, pat jā, zālē vēl nav ļoti daudz deputātu, bet es vēlētos sākt, lai mēs pēc tam uh, neatpaliktu no paredzētā darba grafika. Un uh, vispirms mums notiks debates par Eiropas Savienības 2018. gada uh, vispārējo budžetu, un mēs runāsim par uh, pilotu projektiem un sagatavošanās pasākumiem. Pirms es dodu vārdu komisijas pārstāvei, uh, es uh, gribu arī kliedēt jebkādus pārpratumus. Gribu teikt, ka šodien mēs diskutēsim tikai par pilotu projektiem un sagatavošanas akcijā pasākumiem, kas jau ir uzsākti iepriekšējā. Ja vai šā gada budžeta ietvaros. Un mums notiks viedokļu apmaiņa ar komisiju, lai labāk saprastu, kā mūsu, kā šie pasākumi tiek iekļauti kopējā Eiropas Savienības budžetā, kā tie tiek īstenoti laika gaitā un tā tālāk. Uh, bet uh, gribu jūs brīdināt, ka šīs dienas diskusija neatiecas uz kolēģes Klūnes atzinumu par uh, eh, 2018. gada budžetu un trialogu. Tas, to mēs apspriedīsim uh, 25. aprīlī kopā ar Moresanu kungu, kurš ir uh, referents par budžetu. Tātad mēs runāsim par jau uzsāktajiem pilotu projektiem, proti uh, par uh, jauno migrantu kapacitātes stiprināšanu, par iespējamu sadarbību uzņēmē darbības jomā un izaugsmi, pilota projekts, uh, mācekļu mobilitātes veicināšanai uh, un uh, jauniešu labāk integrāciju darba tirgū, uh, pilotu projekts par ekosistēmu, kas uh, savu apvieno universitātes uh, ar uzņēmiem un veicina uzņēmumu veidošanu uh, Rietumu Pomerānijā, Polijā, sagatavošanās pasākumi uh, bezdarbnieku, kur ir vecāki par 35 gadiem mobilitātes veicināšanai Eiropas Uh, kopienā. Tas attiecas uh, nodarbinātības, uz nodarbinātības ģenerāldirektorātu un tāpat arī pasākumi, kas attiecas uz uh, augstākās izglītības jomu. Un es tūlīt došu vārdu Eh, Sukovs kundzei no ģenerāldirektorāta viņas rīcībā aptuveni desmit minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji, labrīt, godātie deputāti. Man ir tas eh, prieks jūs īsumā iepazīstināt ar ziņojuma saturu. Mums ir sagatavots pirmais starp posmu ziņojums pār 79 pilotprojektiem un sagatavošanas pasākumiem, kas tiek īstenot 2017. gadā. 52 miljoni ir paredzēti sagatavošanās pasākumiem un 40 miljoni eiro projektu īstenošanai mēs arī esam snieguši detalizētu uh, Uh, katra projekta un uh, sagatavošanās pasākumu mērķu aprakstā pat ir uh, grafiks iekļauts šiem pasākumiem un projektiem. Un otrais ziņojums tiks sagatavots, tiks iesniegts šā gada jūnijā saistībā ar 2018. gada budžeta sagatavošanu. Uh, mūsu uh, aptvērumā vai kompetences jomā ir viens pilāta projekts, viens, sagatavoš, viens sagatavošanās pasākums un uh, viens uh, arī tātad pirmais projekts ir Eiropas projekts uh, uh, praksei un mobilitātei, tas ir jau otrajā īstenošanas gadā. Galvenais mērķis ir veicināt ilgtermiņa mācekļu mobilitāti, veidot atbilstošo mobilitātes infrastruktūru, tā ir skaitā atbilstošus. Um, Um, mītekļu piedāvāšanu, valodas apmācību un citus pasākumus. Un uh, mērķis ir arī padarīt um, mā, uh, šīs apmācības programmas pievilcīgākas jauniešiem un rosināt interesi uh, jauniešos eh, kļūt par eh, mācekļiem un labāk iekļauties darba tirgu. 2017. gada eh, gadā mums ir paredzēts izsludināt konkursu uz šiem projektiem. Mēs vēlamies sadarboties ar ieinteresētām pusēm, veicināt pārobežu mobilitāti mācekļiem un veicināt arī kvalitātes mobilitāti uh, ar minimālo ilgumu seši mēneši. Mēs uh, cenšamies iesaistīt šai procesā visas interesētās puses, uh, ir tīpaši uzņēmumus, institūcijas, kas vēlētos pieņemt pie sevis mā, uzņemties sevis mācekļus. Mm, jau 25. janvārī ir uh, izsludināts konkurss, uh, tad, tad uh, šie priekšlikumi bija jāiesniedz līdz mārta beigām. Tagad šos priekšlikumus mēs izvērtējam un šo projektu īstenošana varētu sākties šā gada trešajā ceturksnī. Uh, ir uh, arī piesaistīti līdzekļi, kas palikuši pāri iepriekšējā, no iepriekšējā gada konkursa virs 800 tūkstošiem eiro un vēl jauns finansējums šim gadam. Mēs eh, domājam, ka šie pieteikumi būs eh, kvalitatīvi un mēs varēsim īstenot šos projektus. Mērķis ir uh, labāk informēt par uh, šīm programmām, veicināt mācekļu mobilitāti, virknē Eiropas Savienības iniciatīvu, tā skaitā iekļaujot Eiropas uh, mācekļu aliansi un uh, stiprināt prasmes un tās izvērtēt mēs liekam akcentu uz izcilību un kvalitatīvu apmācību. Tālāk sagatavošanās pasākumi ir saucās reaktivācija, tā ir paredzēta bezdarbniekiem, kur vecāki par 35 gadiem. Uh, Mērķis ir palīdzēt atrast šiem cilvēkiem mācekļa vietas, tāpat darba vietas vai apmācības programmas. Mēs pilotu, esošā pilotu projektu paplašinām un 2015. gadā tika īstenoti pirmie projekti, tagad ir uzsākta īstenošanas otrā fāze, atbalsta pasākumi šim projektam, būs pieskaņoti darba tirgus vajadzībām un ietvers vismaz iespējas cilvēkiem doties uz darba intervijām ārzemēs, pārcelties uz, darbu, uz dzīvi citviet, apgūt valodas un palīdzēt arī integrēties attiecīgā valstī. Tātad mērķa auditorija ir darba meklētāji vai tie, kuri vēlas mainīt darbu, un mēs sadarbojamies maziem vidiem uzņēmumiem. Mēs cenšamies visas formalitātes pēc iespējas vienkāršot. Un uh, mēs vēlamies vienkāršot projekta īstenošanu šīm piedāvātajām vietām ap, apmācībai vismaz trīs mēneši, mācekļu vietām vismaz seši mēneši ir termiņš. Un um, arī ce, esam paredzējuši atbalstīt uh, cilvēkus pēc uh, apmācības beigām. Fi, lēmums par finansējumu tika apstiprināts 22. martā. Tuvāko nedēļu laikā izsludināsim projektu konkursu. Un mērķis ir uzsākt projektu īstenošanu šā gada 4. ceturksnī vai nākamā gada 1. ceturksnī um, esam uzaicinājuši aicinājuši mm, vismaz trīs dalību valstu konsorcijas piedalīties, lai būtu mm, plašāks geogrāfiskais pārklājums. Un projekta mm, ilgums uh, būtu līdz 18 mēnešiem. Tā ir iecerēts, un mēs ceram, ka saņemt vismaz trīs vai četrus labus priekšlikumus vai pieteikumus. Un mēs sniegsim uh, arī atbalstu cilvēkiem, kas ir uh, vecāki par 35 gadiem, lai viņi varētu doties uz ārzemēm, uh, iegūt mācekļu vietas, atrast darbu vai iziet apmācību šais valstīs. Tālāk bērnu garantijas schēma Tā ir jauna, tie ir jauni sagatavošanās pasākumi, 2 miljoni eiro 2017. gada budžetā uh, ir paredzēti, un uh, tas ir kā atbalsts, uh, rekomendācijas uh, investēt bērnos īstenošanai. Šī rekomendācija tika pieņemta 2013. gadā. Mēs pilnībā piekrītam. Uh, tam, ka ir jāstrādā piecās jomās, lai atbalstītu bērnus, kuriem draud nabadzība, jā, eh, piekļuve bezmaksas eh, veselības aprūpē, izglītībai, nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus, pārtiku. Un Tā kā š, tas e, ir nevis jauns tiesību akts, bet papildu pasākumi, lai sniegtu atbalstu bērnu, e, bērniem to attīstībā, mēs ierosinām šo pasākumus iekļaut 2017. gada darba plānā un esam paredzējuši grozījumus EASI uh, programmā. Tas tā tad nebūs, tā nebūs jauna programma, bet uh, bērnu garantija schēmas īstenošanas analīze liecina, ka tas saskan ar uh, sociālo investīciju un inovāciju programmas mērķiem. Uh, mērķis nodrošināt atbilstošu sociālo aizsardzību, vērsties pret iztumtību un nabadzību, un tas varētu būt uh, atbilstošs projekts EAZ e programmas ietveros šajā gadā, un ceram to, uh, ka varēsim to uzsākt jau uh, šā gada rudenī un pilnībā īstenosim nākamgad. gadu. Esmu gatava atbildēt uz eh, jautājumiem par citiem projektiem, kuru rīt, par kuriem man ir pieejama informācija. Lielas paldies! Paldies par šo rezumējumu, koncentrēto informāciju, ko jūs mums sniedzāt. Došu vārdu mūsu eh, ēnu referentiem, kas atbildīgi par budžetu. Viņi gan strādā pa, pie tiem projektiem, kas nu pat ir iesniegti. Paldies, tagad vārds Klonas kundzei. Mēs paldies. Es paldies arī komisijai, ka viņi ieradās un deva mums ieskatu progresā, kas gūts pie visiem šiem izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām. Protams, ka tie visi ir ļoti liederīgi instrumenti, ja vēlamies domāt par jaunām politikām, to īstenošanu. Piedzīvojām veiksmīgu pilotprojektu īstenošanu iepriekš. Zinu, ka 2018. gadā mums gaida jauni izmēģinājumi projekti, un tas ir ļoti labi, ka mums ir šobrīd iespēja paskatīties uz tiem, kas jau darbojas, norisinās. Un tā tas un ir tikuši īstenot pēdējos pāris gadus. Šī informācija mums svarīga, gatavojot budžetu turpmākos mēnešus. Paldies komisijai, kas sniedz mums jaunāko informāciju. Un kā jūs teicāt, sākotnējo koordinatoru to pieprasīja. Projekti, par ko jūs runājāt šorīt, manuprāt, labi atspoguļo šīs komitejas domāšanu, respektīvi šo mūsu vēlmi pievērsties jauniešu bezdarba apkarošanai, ilgtermiņa bezdarba apkarošanai. Un domāju, arī šis mācekļu projekts ir ļoti interesants un nozīmīgs šai ziņā. Gribēju tikai vaicāt par šo projektu runājot. 2 miljoni 2007. gadā, 840 tūkstoši, 2,84 tūk, miljoni šobrīd. Cik valstis tiks iesaistītas šajā pasākumā? Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk, kas notika 2016. un 2017. gadā? Cik valstis tika iesaistītas projektā, cik daudz individu piedalījās projektā? Jo, ja mēs šobrīd pievēršamies arodu, arodu apmācībai, tad tas ir nozīmīgi. Mums ir jāspēj pastāvīgi uzlabot cilvēku kvalifikācijas, piedāvāt viņiem vajadzīgās prasmes, tā kā to prasa darba tirgus. Un tad, tad lūk, cik valstis šajā projektā iesaistīts un par um, sagatavošanās darbībām runājot. Jūs teicāt, ka ir pasaules konsorcijas, kur trīs dalību valstis šobrīd darbojas. Varbūt pastāstāt sīkāk, kas tieši konkrēti šajā gadījumā norisinās un kā tas realitātē izpaužas. Un tad šie sākuma uzņēmumi un izņēmuma projekti saistībā ar tiem uh, šajā ekosistēmā. Kas tur notiek? Es domāju, ka mēs redzam, ka daudz finansējumu tiek ieguldīts universitātēs uh, un tam līdzīgi, vai tam ir tad tālāk arī ietekme sekas uz to, ka tiek veidoti šie uzņēmumi un tie nonāk pie attiecīgiem projektiem. Uh, jo mēs saprotam, ka ir jāatbalsta pētniecība, bet vienlaikus taču ir nepieciešams arī kaut kā mērīt šīs pētniecībā ieguldīto re līdzekļu rezultātu, nestos rezultātus, vai jums ir kāds priekšstats par to, kāds ieskats varbūt. Tāda man jautājuma, paldies. Paldies. Nākamais runātājs. Sí, eh, muchas gracias, presidente, y gracias a la... Priekšādātāji, paldies. Saka Gutieres Prieto kungs. Paldies komisijas pārstāvē par sniegto informāciju. Izmēģinājumi projekti, manuprāt, ir ļoti liederīgs instruments un parāda mums vairākus tādus būtiskus aspektus. Pirmkārt, Eiropas pievienoto vērtību, šo nepieciešamību pēc Eiropas iestādēm un viņu spējas izmantot budžetu, lai veicinātu, dotu grūdienu izaugsmai, nodarbinātības iespējām un e, atbalstītu dalību valstu veikto darbu. Šī izmēģinājuma projekti, ko mēs arī uzrādām šeit dažādos grozījumos, parāda tomēr, ka pastāv zinām tāda neatbilstība starp to, ko dzirdam par subsidiartāts principu un tā tālāk, un no otras puses par to, ko redzam praksē. Tā brīdī, kad skatāmies uz īstenoto Eiropas pievienotā vērtība, protams, pastāv, un to šie izmēģinājumi projekti parāda, un mēs to vēlamies vēl vairāk veicināt šeit Empul komitejā. Un ja runājam par budžeta izmantošanu, tad ir skaidrs, ka Eiropas budžets varbūt neļauj mums tā au, pietiekam autonomi rīkoties šai ziņā. Uh, Eh, nedod mums plašu rīcības spēju. Nu, ja skatāmies uz šiem eh, tenderiem, konkursiem, izmēģinājumu projektos, projektu jomā, tad redzam, ka daudzi attiecas uz sociālo jomu, uz vecāka gadgājumu cilvēkiem, riskam pakļautiem grupējumiem jauniešu vidū, cīņu pret jauniešu nabadzību, mm, bērnu nabadzību. Nu, tā, tā, tā ir tāda būtiska problēma ar ko sastopas turklāt arī sākuma uzņēmumi. Mums, kā Eiropas Savienībā, jāpiedāvā tiem atbalsts. Un te nu konstatējam, ka es budžets šai gadījumā ir nepietiekams, lai um, apmierinātu tās vajadzības, kas pilsoņiem rodas. Protams, ka tas ir labs instruments tik un tā, bet vienkārši gribēju teikt, ka tas ir tikai viena pile okeānā no tā, ko mēs patiešām kā Eiropas Savienība varētu darīt cilvēku labā. Mēs varētu darīt tik daudz vairāk. Bet divas lietas, kam vēlos pievērsties. Bērnu garantijas. Tas ir priekšlikums, pie kā šeit strādājam komitejā nu jau trīs gadus. Un vēlamies vērties pret nabadzību, kas valda, viskam visvairāk pakļautajās grupās sabiedrībā. Tie, kas cietuši no ekonomikas krīzes, tie, kas cieši no ekonomiskās atstumtības, nu, iepriekš piekoptos, piekoptās liktās prakses dēļ, būtu jāatbalsta. Un bērnu garantijas joma ir kaut kas tāds, kas mums ir jāuzlabo. Skaidri parāda, ka Eiropas Savienībai rūp jaunā paudze, rūp tie cilvēki, kam šī palīdzība ir vajadzīga visvairāk, un otra lieta - cīņa pret bezdarbu. Arī šeit ir izmēģinājuma projekts, kas ir ļoti atbilstīgi darbojies, tas ļoti labi sagatavots, un domāju, ka faktiski ļoti labi. Turklāt iemieso sev arī šīs krīzes sekas kā simbolu, un te tik ņemt vērā arī makroekonomikas ietekme. Šis projekts nāk kā reakcija, kā atbilde uz visaparošā veidā uz visiem šiem problēmu jautājumiem, kas skar riskam pakļautās grupas sabiedrībā, palīdzot viņiem gūt labumu no ekonomikas atgūšanās procesa un tā, lai viņi nepaliek kaut kur novārtā aiz muguras. Jo domāju, ka tiešām mums jādara viss, kas mūsu um, spēkos, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Paldies! Nākamais runātājs. Harkins kundze arī nav klāt? Nē, tomēr. Nē, nē, nav gan. No goja grupas arī nē. Nu, tad tālāk došu vārdu Džīnai Lambertē. Paldies! Paldies arī par prezentāciju. Divi, trīs jautājumi. Nu, viens lielākoties saistīts ar komunikācijas stratēģiju. Kāda š, nu, komunikācijas stratēģija nāk līdz šiem izmaiņām projektiem un sagatavošanās darbiem? Jūs domājat, ka um, nereti dzirdam par visai interesantiem priekšlikumiem, kā jau te cita teica, kam ir tāpat laikā tāds plašāks um, ietekmes lokus šeit Eiropas Savienībā, tātad visā Eiropas Savienībā, tikai strādājot ar konkrētu vienu šauru grupējumu un eliti, bet Bet tiešām šie projekti risina tādas cilvēkiem aktuāls problēmas, un tāpēc mums jādomā par to, kā um, šo jomu atspoguļojam. Un arī mums kā emplu komiteja par to vajadzētu domāt. Lai mēs faktiski saņemam informāciju no tiem, kas iesaistās šais projektos. Un lai mums ir šī atgriezeniskā saita. Jūs pieminējāt arī MVU iesaistīšanos. Varbūt jūs varētu pastāstīt ko vairāk par to, par MVU un to, kā te notiek šī izziņošana, kāda ir līdzekļu absorpcija, šo priekšlikumu izmantošana, ar kādām problēmām sastopaties šajā jomā. Trešām kārtām par mācekļu programmu. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt vai tā tiek sadalīta vairāk tā uz konkrētiem sektoriem, Nu, te, piemēram, vidē draudzīgas darba vietas bija viena joma, un tur viena no lietām, ko identificējām, bija tāda, ka mums ir jāskatās uz mobilitātes sektoru ietvaros. Un arī pāri robežām, protams. Tātad, lūk, kā tas um, sasaistās ar šo mācekļu programmu, šī sektorālā pieeja. Tas man interesē. Paldies! Paldies. FDD e grupu šķiet neviens nepārstāv. Ne, tomēr. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Es vienkārši nē, nu, šeit esmu, lai piedalītos diskusijās, ne tik daudz pārstāvēt savu grupu. Man arī ir jautājums komisijas pārstāvē. Faktiski trīs jautājumi, gan pavisam īsi. Pirmām kārtām darba tirgus aizsargāšana un piekļuve darba tirguma invalīdiem Eiropā. Nu, te jābūt taču ir kaut kādiem principiem, ko mēs ievērojam. Mēs esam civilizēts kontinents, civilizēta sabiedrība, un pirmais noteikums ir izturēties pret invalīdiem ar cieņu, otrām kārtām jauniešu bezdarbs Eiropas līmenī. Kādi mēri tiek pieņemti šajā jomā? Man rodas iespējas, ka mēs par šo tēmu runāt jau nu gan runājam daudz, bet. Uh, Bet nu, no visām šīm runām jāsaka, rezultāts ir pavisam neliels. Joprojām ir ārkārtīgi daudz procentuāli jauniešu, kas ir bez darba. Un trešais jautājums varbūt ir tāds nedaudz pārsteidzošs, varētu būt kādam pārsteidzošs. Respektīvi, es domāju, ka būtu vērts atcerēties par pilnīgi visiem, arī tiem, kas, ir, kas grasās iet pensijā. Te mēs nerunājam tikai par tiem, kas varbūt varētu kļūt par invalīdiem vai kam varētu rasties mobilitātes problēmas, bet arī vecāka gada gājuma cilvēkiem kā tādiem varētu tikt pie, piešķirt tāda kā rezerves spēku loma darba tirgo vai komisija šai ziņā gatavo kādus projekts vai motivējošus pasākums, kas ļaut vecākiem cilvēkiem piedā, dot kas dot viņiem motivāciju atgriezties darba tirgu atsevišķos sektoros un atsevišķās darba vietu tip, veidos. Jo atsevišķos gadījumos tas varētu nest plašu ieguldījumu ne tikai eko, ekonomiski un sociāli, bet es domāju, tīli arī tādā cilvēciskā ziņā tas ļautu šiem cilvēkiem nejusties atstumtiem, iz, izslēgtiem no sabiedrības. Paldies! ENF grupas vārdā nākamais runātājs. Priekšādātāji pavisam īsi, jo tiešām tas vēl tikai provizoriskas debatas. Šie izmaiņām projekti, kas tika likta, likti mums priekšā, protams, ir pilni labu nodomu un saprātīgu ideju, bet, bet nu kā vienmēr e, joprojām te tiek runāts par mobilitāti. Tika jau teikts, ka budžets šai ziņā ir salīdzinoši ļoti neliels un nav šo ļoti konkrēto darbību. Tikai jau uzdots arī jautājums, kuras ir tās dalībvalstis, kur šie projekti tiek īstenot, un man rodas iespējas, ka šo valstu skaits ir samazināts, un nosā, noslēgumā mans tāds a priori secinājums ir tāds, ka jo mēs vairāk cenšamies cīnīties pret krīzes sakām, jo, nu, jo mazāk mēs pievēršamies krīzes patiesajiem cāloņiem ar taupības pasākumiem vien to nav iespējams risināt, un arī sociālais dempings pastāv Eiropas Savienības iekšēnē kā tādā. Paldies. Tomas Mans tālāk. Um, äh, Paldies priekšsēdētāji. Ir ļoti labi, ka mēs pietiekami disciplinēti runājam par šo jautājumu. Tas ir eh, mums aizvien uzdod jautājumu, ko tad jūs īsti darāt Eiropas parlamentā, un mēs varam teikt, ka ir daudz uh, paziņojumu un daudz rezolūciju, bet šeit mēs varam patiešām kaut ko darīt, uh, kaut ko uh, tādu rezultatīvu, un jauniešu garantija ir ļoti labs modelis. Mums bija patiešām grūti Eiropas līmenī pārliecināt dalību valstis, ka ir nepieciešama šī jauna jauniešu garantija un ka tā ir jāīsteno pateicoties jauniešu nodarbinātības iniciatīvai. Tai tagad ir piešķirta 6,3 miljārdu eiro. Tas patiešām ir uh, cienījams rezultāts. Dalība valsts ir sapratušas, ka kaut ko no tā visa var gūt, un mums, protams, ir jākontrolē, kas notiek ar šo finansējumu. Un, ja mēs runājam par pilotu projektiem, tad mums ir jāpasaka dalību valstīm, kā īstenot šos modeļus, ko mēs varam darīt papildus tiem pasākumiem, pasākumiem, kas ir tikuši ieviesti dalību valstīs. Jāsaka, tur jau ir šī nepieciešamā Eiropas papildvērtība, un mums par to ir jārunā. Mēs neesam tikai kaut kāda blakus parādība, un uh, ar piešķirtajiem līdzekļiem ir jārīkojas atbildīgi. Un jāsaka, dalībvalstis sākumā šos projektus boikotēja, bet beidzot tam ir pielicis, ka tas ir nepieciešams. Un jāsaka, ka manā dzimtajā zemē jauniešu bezdarba kvota ir ļoti strauji gājusi uz zemi. Mums ir spēcīgi uh, arī šie sociālie partneri. Un, protams, ka katram ir jāpiedalās uh, šo priekšdarbu veikšanā. Un jāsaka, mums ir jārunā arī par uh, saziņas stratēģiju. Nu, kā tad cilvēki varētu apjēgt, ka ir šī Eiropas papildu vērtība? Tas mums ir jāpopularizē. Pateicoties arī šiem pilotprojektiem, nu, nepietiek tikai kaut ko uh, ierakstīt internetā. Un daudzos kongresos un pasākumos mēs varam spēlēt līdera lomu. Nu, nevar būt tā, ka mēs tikai sev sitam pa krūtīm un dižājamies, sakot, cik nu labi mēs visi esam izdarījuši. Nē, Tikai tieši ar šādu konkrētu palīdzību dalībvalstīm mēs varam panākt daudz un jāsaka, ka mums ir patiešām jāuzlabo mūsu saziņas, komunikācijas politika. Mēs varam piedāvāt ļoti daudz, mums ir arī finansējums, ko varētu lietpratīgi izmantot, bet ir jāskatās, kas ir noticis ar šiem līdzekļiem, kādi ir bijuši panākumi, tiem var būt tāds pozitīvs efekts, pielīpošs efekts. Paldies! Merci. Paldies! Tālāk arī pats vēlos izteikties. Gribētu atgriezties pie šīs mācekļu programmas, kas man šķiet eh, visai svarīgs eh, projekts. Divi jautājumi par to. No nu vienas puses kā jūs šeit iesaistat sociālos partnerus, jo domāju, ka tieši tā kā Tomas Mans nu pat teica, tieši, šie, so, tieši viņi ir tāda svarīga iesaistītā puse. Un šis sociālais er, dialogs Eiropā ir jā, jāaktivizē atkal. Tas, protams, saistīts arī ar arotbiedrībām un biznesa Eiropu, kad viņos klausos, tad dzirdu līdzīgu veidu analīzi, viņi runā par tieši tādām pašām vajadzībām. Nu, vai tad, tad nav tā, ka tam vajadzētu novest arī pie tādas vienkāršākas eh, vienošanās visu pušu starpā? Un otra lieta Un kā jūs jau arī um, stāstījāt, eh, ir eh, šis laika posms salīdzinoši ilgs, respektīvi arī šīs mācekļu padarīšana citās valodās eh, var būt nozīmīga, tātad mobilitāte spēlē savu lomu, tā ir attiec uz, nu, zinām, tādu jauniešu kategorija, kas faktiski savā ziņā ir tāda elitāra un, nu, respektīvi, privileģēta savā darbībā, bet vai šīs programmas nevajadzētu veidot arī tā, lai viņas iesaistītu tos, lai tajās iesaistītu tos, tos jauniešus, kas ir attālinātāki no šāda veida iespējām, nu, lai arī viņi varētu tad līdzdarboties šajā profesionālajā jomā. Martēna kungs? Priekšādātāji, paldies, pāris piezīmes. Jā, interesanti visi šie secinājumi bet es domāju, ka jāuzdrošinās iet vēl tālāk, un tāpēc jautājums, kas jāuzdod komisijai, ir arī par to, kā tas eventuāli varētu veidot šādu partnerību starp šīm mācekļu struktūrām dažādās valstīs, tas man šķiet iespējams, un tādējādi tas būtu instruments, kas piedāvātu papildus pievienoto vērtību, jo ir taču jaunieši, lūk, kas vēlas e, iesaistīties šai mācekļu darbības tīklā arī pārobežu kontekstā. Otrs jautājums, kas nāk prātā. Mm, diplomu un kvalifikāciju savstarpēja atzīšana. Nu, arī tā ir joma, pie kā, protams, ļoti padziļināti jāstrādā. Un tad ir arī tādas atsevišķas konkrētas jomas Eiropā. Tieši, es domāju, šeit par pārobežu teritorijām. Es dzīvoju tādā pārobežu teritorijā, kur ļoti daudz nelielu uzņēmumu, kas tiešām reāli cenšas strādāt un e, izglītot mācekļus un tā tālāk. Un jūs zinat, ka, lai šādi cilvēki varētu apmācīt, tam ir vajadzīgs laiks, līdzekļi. Mm. Un tad Tāpat laikā ir nu, blakus kaut kāda tādas valstis, kas burtiski pēc tam šos mācekļus savāc, jo piemēram, viņiem tur piemēram lielāka alga un tā tālāk. Nu, tas, piemēram, attiec uz Luksemburgu. Pār robežām viņi tiek apmācīti, izmācīti ehm, par 30% vairāk. Tas notiek Francijā. Un ehm, tātad visi šie tīkli to cenšas darīt, bet tāpat laikā tas, ko piedzīvojam, uh, arī šos izmēģinājumu projektos varbūt tad eh, varētu kaut kādā veidā atbalstīt šādus centienus. To uzņēmumu vadītāju centienus, kas iesaistās šai spēlē un kas tepat laikā sastopas ar ļaunprātīgu izmantošanu reizēm, jo šie jaunoši, jaunieši, protams, nu, reizēm nemaz nevar domu palikt šais darba vietās. Un tad šķiet arī Pārējos dokumentos eh, nu, aktuāli ir tas, ka kā to visu vienkāršot, kā panākt to, ka, ka šie līdzekļi, kas paredzēti konkrētām darbībām, patiešām pēc iespējas ātrāk arī nonāk pie tie, kam tie paredzēti, kas īsteno šos centienus. Un vēl viens jautājums, ņemot vērā, ka jūs eh, runājāt par atbilstīgu mājvietu, par mobilitātu un tā tālāk. Ko jūs domājat ar šādu atbilstīgu mājvietu, jeb dzīves vietu par velti, jeb par velti transporta pakalpojumus, jūs domājat šiem mācakļiem un tā tālāk. Jo, nu, jāsaka, tas ir tāda budžeta, um, tāds postenis, kas varbūt ar smagu diezgan ietekmi. Ir jau labi veicināt mobilitāti pāri robežām, bet tas viss atkarīgs no tā, uz kuru valsti jūs dodaties. Ja jūs doties uz valsti, kur, piemēram, algas krietnī e, eh, lielākas un jaunieši visu vēlas uz turienu doties, nu tad tādā gadījumā, mm, nu, nu, tā ir viena lieta, bet ja jūs, piemēram, tagad gribēsiet, lai mācekļi dodas eh, apmācībā uz Rumāniju, nu es nezinu, tad tā situācija ir pilnīgi cita. Paldies! Lūk, vesels lērums jautājumu un piezīmju kas eh, adresēti tieši jums, un tāpēc, nu, tagad došu jums, kā komisijas pārstāvim, ir iespēja atbildēt. Thank you very much and thank you for... Paldies, paldies par eh, šiem interesantajiem jautājumiem un debatēm. Un eh, mēģināšu atbildēt uz jautājumiem secībā, kādā tie izskanēja. Uh, mēs esam saņēmuši e, par 2,8 e, miljoniem vairāk saistību apropriāciju salīdzinājumā ar pagājušo gadu, bet es vēl nezinu, cik daudz valstis piedare, piedalīsies un cik daudz projektu tiks atlasīti. Mēs, protams, runāsim par uh, to, ka ir jāatlasa labi kvalitatīvi projekti, kam būs tāda nepieciešamā papildu vērtība. Es negribētu teikt, ka mēs tagad nu, atlasīsim 15 dalību valstis, ņemot vērā vairākas priekšlikumus. Mēs gribam redzēt labus, vērtīgus priekšlikumus, ja mēs runājam par konsorcijiem tika uh, piedāvāts, lai uh, konsorcijā būtu vismaz trīs dalību valstis. To skaits var būt arī lielāks, ja tās vēlas tādu labāku pārobežu sadarbību vai arī um, mobilitāti vienas valsts ietveros, bet vismaz trim dalību valstīm ir jābūt, lai būtu tāds uh, labs uh, tīklojums bet arī vairākas var pieteikties. Mēs eh, gribam atlasīt vislabākos uh, projektus, uh, kuru piedāvājums būtu arī reāli īstenojams un patiešām labs. Mums ir ierobežots budžets uh, arī pilotprojektiem, tādēļ mums vajadzētu pēc iespējas vairāk demonstrēt šo Eiropas papildvērtību. Un tādēļ Eh, arī eh, šādai domai ir jābūt visu projektu pamatā, un ja projekti būs veiksmīgi, tos varēs izmantot arī kā modeli citās dalību valstīs, piesaistot arī papildus līdzekļus, eh, nacionālo finansējumu, šos modeļus iedzīvinot savā dalību valstu politikā, un tāpat varētu izmantot arī struktūrfondu līdzekļus, kas ir dalību valstu rīcībā. Es piekrītu, ka daudzi pilotu projekti ir saistīti arī ar sociālo dimensiju, un jāsaka, ka tā ir viena no Eiropas komisijas galvenajām prioritātēm. Un, protams, ka katras um, politikas jomas sociālā dimensija aizvien vairāk izvirzās priekšplānā. Uh, Un mēs arī izvērtējām katru projektu, ņemot vērā to, kāda būs tā sociālā ietekme. Sociālo partneru iesaisti arī pieminēja vairāk godātie deputāti. Komisijai tā ir viena no prioritātēm, domājot par sociālā modeļa un uh, sociālo partneru iesaisti, mm, iesaisti īstenošanu. Un, ja mēs runājam par katru projektu, ko mēs gatavojam, un arī par uh, tieši pārvaldītiem instrumentiem, mēs cenšamies uh, darbā iesaistīt sociālos partnerus pēc iespējas aktīvāk visās projekta norises uh, fāzēs. Un sociālo partneru iesaiste ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem un citi, protams, arī var iesaistīties. Ir bijuši pietiekami labi modeļi, kad sociālai partneri ir aktīvi sadarbojušies, īstenojot labus projektus. Mēs strādājam patiešām vaigas viedros, lai veidotu šo kooperāciju ar sociālajiem partneriem. Mēs izmanto, piedāvājam arī uh, Eiropas struktūrālo investīciju fondu piesaisti, un mēs patiešām gribam sociālus partnerus vienmēr iesaistīt projektu īstenošanā. Un jums ir pilnīgi taisnība, komunikācija ir ārkārtīgi svarīga, ir tik daudz labu domu, piedāvājumu, un mēs gribam izstrādāt jaunus pasākumus. Bet ja mēs par to nevienam nestāstīsim, tad īstenībā mēs palaidīsim vējā ļoti svarīgu iespēju. Un mēs attiecībā uz visiem, gandrīz visiem projektiem esam izstrādājuši saziņas stratēģiju, lai visi zinātu, ko mēs darām, kādi projekti ir piedāvāti, kādi konkursi ir izsludināti, bet arī, kad projekti sāk nest pirmos augļus, par to ir jārunā, tas ir jādaudzina. Un uh, Eiropas sociālais fonds šeit varētu būt tāds kā piemērs. Tas ir viens no galvenajiem partneriem projektu īstenošanas darbā. Mē, mums ir izveidota komiteja, kas tie, kas. Uh, regulāri, ir arī sociālās iestaistes projekti, un abas komitejas ir tikušās, lai apmainītos ar sasniegtā rezultātiem. Un, protams, arī rezultāti ir jādara zinām administrējošām iestādēm un dalību valstīm. Jāsaka, ka šī bija. Uh, procedūra, kas vainagojās panākumiem, izdevās mainīties gan ar zināšanām, gan ar gūtai, gūt, gūto pieredzi. un es uzskatu, ka runājot par uh, komunikāciju, protams, mēs varam panākt vēl daudz vairāk, ar to vēl pagaidām īpaši lepoties nevaram. Ja runājam par MVU iesaisti, mēs gribam patiešām parūpēties, lai mazie vidējo uzņēmumi varētu uh, piedalīties mācekļu programmās un Atbildot uz pēdējā deputāta jautājumiem, mums ir jāgarantē, lai visiem uzņēmumiem būtu līdztiesīga piekļuve finansētajiem projektiem. Tāpat jāgarantē, ka arī vismazākie uzņēmumi var piedalīties mācekļu programmās, domājot arī par nākamajiem darbiniekiem. Un pilotprojekti šīm programmām būs domāti arī, piemēram, valodu apguvēji un arī tie, kas plāno kļūt par mācekļiem un iziet stāžu kādā uzņēmumā, kā arī tie, kas jau to dara, varēs piedalīties šādos valodu kursos un līdz ar to arī būs labāk šie piekļūs rādītāji un iespējas. Mums nav e, īpašas e, statistikas par e, atsevišķiem sektoriem. Neviens sektors netiek īpaši prioritāri aplūkots vai arī atstumts. Es domāju, ka pilnīgi jebkurš sektors var piedalīties šajos projektos. Nav pilnīgi nu, tādas šķirošanas. Ja mēs runājam par uh, pie, iekļuvi darba tirgumu un par uh, invalīdiem, mēs, uh, protams, gribam veicināt uh, to, lai cilvēki ar invaliditāti varētu piekļūt darba tirgumu, lai nav nekādas diskriminācijas. Tas ir horizontāls jautājums. Un Protams, nevajadzētu pieļaut tādu projektu pieņemšanu, kas šos cilvēkus kaut kādā veidā varētu jau pašā pirmajā kārtā uh, atturēt no piedalīšanās šādos projektos. Runājot par jauniešu nodarbinātību Eiropas Savienības līmenī un ieviešamajiem pasākumiem. Pēc 2013. gada, kad ar 6,5 miljardiem tika palaista jauniešu nodarbinātības iniciatīva, uh, Jāsaka, ka rezultāti ir bijuši ļoti neviendabīgi. Pagājušā gada oktobrī mēs arī publicējām pirmo izvērtējumu, kā tas ir ticis īstenots dalību valstīs. Bija dalību valstis, kur jauniešu bezdarba līmenis patiešām bija gājis uz leju un protams, eh, varēja izmantot ne tikai eh, šo finansējumu, ko piešķira ES. Mēs domājam, ka tas bija tā, tā bija tāda kā kombinācija starp eh, no dalībvalstu pasākumiem, no ievestiem pasākumiem un šī finansējuma, kas ļāva šos skaitļus samazināt. Un uh, Protams, eh, mēs eh, galvenokārt eh, vēlēmies palīdzēt tādiem reģioniem, kur vairāk par ceturdaļu jauniešu bija bez darba. 2015. gadā bija 15 dalībvalstis, kas piedalījās, un jāsaka, ka tikai piecos reģionos nebija šādu augstu bezdarba rādītāju. Bet uh, Pēc tam eh, tās jau bija 15 dalība valstis, un es domāju, ka tas notika pateicoties mūsu darbam un Eiropas budžetam. Eiropa piešķīra par 1,2 eh, miljardiem vēl vairāk, lai varētu atrisināt jauniešu bezdarba eh, tajās dalība valstīs, kur tas izpaudās visākūtāk. Mēs Arī atceramies eh, to, ka 2013. gada pakotnē bija ieteikumi par palīdzību vecāka gadagājuma cilvēkiem, un ir arī Eiropas investīciju bankas eh, prioritāte, kas attiecas uz aktīvām vecumdienām, lai cilvēki varētu darba tirgu eh, palikt pēc iespējas ilgāk, lai viņi varētu būt aktīvi lai viņi varētu arī strādāt atbilstošu darbu, uh, jo mēs uzskatām, ka uh, vecāku gadagājumu cilvēkiem, senioriem ir šī papildvērtība, viņiem ir liela pieredze, viņi ir uh, daudz strādājuši un tas var būt ļoti noderīgi. Tādēļ uh, valstīs bija atbalstīti arī projekti, lai seniori varētu būt aktīvi, lai viņi varētu strādāt varbūt arī daļlaiku. laiku tika īstenotas arī dažādas aktivitātes, kas bija īpaši atbilstošas uh, šiem cilvēkiem, bet, protams, arī izmantojot viņu pieredzes bagātību. Un četrās dalību valstīs bija arī sociālās uh, iesaistes programmas, trim uh, Dalību valstīm eh, izdevās šīs programmas apvienot ar tādu aktīvu vecumdienu projektiem un, eh, protams, ir jādomā, kā palīdzēt senioriem, lai viņi varētu būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. Tika runāts arī par migrantu mobilitāti, par finansējumu, bet ir jāsaprot, ka šie pilotu projekti ir e, tāds kā tests, e, ko tad varētu izmantot, kādi modeļi būtu visveiksmīgākie. Ja mēs ar uh, atvēlēto finansējumu nevarēsim atrisināt pilnīgi visas problēmas, un mēs arī to negaidām, jo līdzekļu skaits patiešām ir ierobežots. Mana kunga. Uh, domu patiešām atbalstu. Jā, mums bija grūti dalību valsts pārliecināt par jauniešu garantiju nepieciešamību, bet tad, kad tas beidzot tika ieviests, eh, tas guva lielu atsaucību, mēs šādus projekts atbalstām, ir jāveido jaunas partnerības dalību valstīs, tās ir jāīsteno. Bet, protams, ir arī jārestruktūrē un jāreformē valsts uh, iestāžu uh, nodarbinātības politika, ir jābūt partnerībai ar, ar privātiem uzņēmumiem. Nu, tādā veidā varētu jauniešus izvilkt no šī uh, bezdarba muklāja un uh, ir, protams, arī uh, jāsastrādājas ar jauniešu organizācijām, kas var uh, šeit sniegt nopietnu nu, ieguldījumu. Uh, Un arī jauniešu garantiju schēmas viens no ieteikumiem bija patiešām labāk uzrunāt jauniešus, arī informēt viņus par šādām iespējām. Un tas jāņem vērā arī īstenojot mācekļu programmas. Protams, es jau minēju, ka sociālai partneri ir jāiesaista projektu administrēšanā un īstenošanā. Mēs visās uh, sēdēs, uh, arī tad, kad tiekamies ar iesaistītajām pusēm, uh, informējam par tiem projektiem, ko palīdz īstenot mūsu ģenerāla direkcija. Mēs to patiešām daudzinām. Un ir arī cita veida fórumi, iespējas tikties ar sociālajiem partneriem, lai pastāstītu, kā Eiropas Savienība šeit reāli palīdz. Mēs esam arī uh, izvērtējuši panākto progresu, un mēs arī uh, iedrošinam sociālos partnerus iesaistīties šajā darbā un stāstīt par uh, projektiem un iespējām. Jāsaka, ka arī kvalifikācija atzīšanai ir jānorisinās, un ja kāds ir ieguvis kvalifikāciju vienā no Eiropas saimnības dalību valstīm, tā ir atzīta arī citā, un ir jāuzsaka ieguldītie pūliņi. Mēs cenšamies eh, īpaši nešķirot eh, eh, uzņēmumus, kā tad tie tiks atlasīti, kurš varēs uh, savu projektu īstenot. Mēs gribam būt lī, līdztiesīgi, mēs gribam būt godīgi. Uh, Un, eh, ja, piemēram, uzņēmumi ir bijuši ļoti centīgi noteikumu īstenošanā, mēs varbūt negribam tiem piešķirt kādas privilēģijas, bet, eh, protams, ir tādi centīgāki uzņēmumi, kas labāk visu īsteno arī eh, tad, kad projekts jau ir palaists, kad tas ir uzņēmums apgriezienus, bet Mēs negribam arī atstāt varbūt maliņā tos, kas nav bijuši tik centīgi noteikumu īstenošanā, bet eh, jādomā arī varbūt par tādu, nu, zinām, apbalvošanu, bet finanšu regulējumā ir noteikumi, kas mums ir katrā ziņā jāievēro. Un atlase, protams, projekta atlase prasa vismaz divus mēnešus. Mēs cenšamies procesu pātrināt, to padarīt vienkāršāk, bet nevienmēr tas ir iespējams. Ja mēs runājam par tādu pienācīgu pajumti, mēs runājot par darba spēka mobilitāti un mācekļu programmām, vēlamies parūpēties, lai cilvēki, kas dodas uz ārzemēm piedalīties šādās programmās, varētu arī atrast normālu māju vietu, pieklājīgu māju vietu. Lai viņi e, varētu gan iziet šīs programmas, gan arī nodzīvot pienācīgos apstākļos. Es e, Ceru, ka atbildēju lielos vilcienos visiem jautājumiem, bet, nu, ja kaut kas tomēr eh, man paskrēja garām, tad dodiet man ziņu. Paldies! Paldies! Es domāju, ka bija ļoti daudz jautājumu, bet eh, jūs patiešām lielā mērā atbildējāt uz visiem no tiem. Un ir ļoti labi, ka mēs varam veikt šādu viedokļu apmaiņu, lai uh, varētu to visu iztirzāt. Un Jāsaka, mēs 25. aprīlī uh, beigsim pieņemt uh, grozījums. Tātad tiks uh, līdz 25. aprīlim ir jāiesniedz uh, šie priekšlikumi par pilotu projektiem, un uh, tomēr viss kalendārs vēl nav zināts, un mums vēl būs jāvienojas par tālākiem datumiem. Un, protams, liels paldies komisijas pārstāvē par atbildēm uz jautājumiem, bet tagad varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Šeit mēs runājam par sieviešu ekonomisko emancipāciju Eiropas Savienības uh, valsts un uh, privātajā sektorā. Gonzāles Pēnas kundze ir mūsu referente. Viņa ir sagatavojusi atzinumu, došu viņai vārdu lūdzu. Uh, Bueno, este informe de... Paldies, labdien. Tā ir sieviešu tiesību komitejas iniciatīva, un mums nodarbinātības komitejā ir jāsagatavo atzinums. Mēs uh, cenšamies uh, rosināt uh, sinerģijas starp Eiropas un nacionālo līmeni, tāpat Eh, ANO un Eiropas eh, komisija uzsver, cik svarīgi ir eh, šie jautājumi gan Eiropas, gan pasaules līmenī. Sieviešu, nu, sievietes nodarbinātībā saskars ar dažāda veida šķēršļiem, Un šeit situācija ir sarežģīta, šie uh, šķēršļi ir savstarpēji saistīti un beigās novēd pie nevienlīdzības. Ir uh, astoņi galvenie punkti, kas būtu jāpatur prātā, domājot par uh, sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu privātā un publiskā sektora. Jānodivina uh, princips vienāda samaks par vienādu darbu, otrkārt jāvēršas pret uh, nestabilu nodarbinātību, kas īpaši skar sievietes. Uh, Eh, šeit ir runa par eh, eh, tipiskiem nodarbinātības veidiem, nepilnu darba laiku, kas tiek pārsvarā attiecināts uz sievietēm un tā tālāk. Treškārt, mēs vēlamies līdztiesīgu dalību nodrošināt darba tirgu izglītībā ceturkārt jāveic pasākumi, lai izlīdzinātu situāciju, lai pārvarētu vēsturiski pastāvējušo nevienlīdzību. Uh, piemēram, ir tādas darba formas, kas ir it kā neredzamas, uh, un um, tas attiec uz sievietēm, piemēram, darbs mājās, mājas solis. Uh, Piekārt jāvēršas pret diskrimināciju privātā publiskā sektorā. Mums ir uh, jāļauj sievietēm piekļūt uh, vadošiem amatiem, kas šobrīd nav nodrošināts, jāstiprina arī uh, kop uh, līgumu slēgšanas procedūra un uh, arī Eiropas līmenī jādomā par to, kā sievietēm palīdzēt nokļūt vadošos amatos, kur tiek pieņemti lēmumi līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm nebūs nodrošināta, ja viņi nevar uzņemties uh, vienlīdzīgu atbildību par uh, ģimeni, uh, bērniem. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad šie manis minētie punkti ir saistīti ar so, sociāliem, ekonomiskiem aspektiem. Nevienlīdzība pastāv un esmu uh, gatava ar interesi uzklausīt uh, gan ēnu referentu, gan uh, komitejas deputātu viedokli. Vārds Sofijai Ribeiro no ETP grupas. Šoreiz runāšu angļu valodā, jo aizstāju mūsu ēnu referentu Sofiju Kolev, Agņešku Kolovsku. Atvainojos, ja nepareizi izrunāju viņas uzvārdu. Viņa, diemžēl, nevarēja piedalīties uh, šajā sanāksmē. Šodien viņa ir uh, tātad viņa uh, atbalsta uh, sieviešu iespēju palielināšanu, un viņa uh, vēlas norādīt, ka uh, Eh, ir svarīgi eh, stiprināt sieviešu tiesības, integrēt viņas ekonomikā. ANO eh, sieviešu statusa komitejas pēdējās sēdē šīs jautājums tika izvirzīts, kā globāls izaicinājums ir uh, Eh, jāsagatavo eh, likumdošanas un nelikumdošanas risinājumu, lai nodrošinātu līdzsvaru starp eh, profesionālo karjeru un ģimenes dzīvi. Ir jāizvirsa skaidri mērķi, kas sasniedzam Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz atzinuma saturu saturu ETP eh, e grib uzsvērt to, ka līdztiesības nodrošināšana nāk par labu arī ekonomikai un uzņēmē darbībai. Tas nav tikai izaicinājums, kas attiec uz sievietēm, bet gan eh, var veicināt uh, integrāciju un ekonomikas izaugsmi. Otrkārt ir būtiski īstenot jau spēkā esošās regulas par nediskrimināciju nodarbinātības jomā un domāt par to, kā likumu īstenošanu varētu uzlabot. Protams, ir labi piedāvāt jaunus tiesību aktus, bet pat labākie tiesību akti neko nedos, ja tie netiek pilnībā īstenoti. Treškārt, uh, ir jādomā par. Uh, mm, mājkalpotāju darba apstākļiem, par uh, darba apstākļu uzlabošanu, par vēršanos pret nelegālu nodarbinātību. Uh, ēnu referenti ir gatavi sadarboties ar um, atzinumu sagatavotājiem, citiem ēnu referentiem, lai piedāvātu pozitīvus risinājumus un iespējas, kas saist izmantot, kas saistīts ar sieviešu tiesību stiprināšanu ekonomikas jomā. E, e nākamā runātāja Agnes Jongērius. Jā, paldies, es pārstāvu Miju Petru Kumpulu Natri, kura nevarēja arī piedalīties šajā sanāksmē, lūdza man uh, paust uh, viņas viedokli. Mums ir svarīgi uh, atsaukties uz uh, ģimu, uh, dzimumu līdztiesības institūta pētījumu, kas uh, publicēts šā gada martā, uh, kas liecina, ka varētu palielināt uh, darba vietu skaitu par 10,5 uh, miljoniem Eiropas Savienībā un IKP pieaugt par 6,129%. Uh, Tātad ietekmes darba tirgu ir būtiska ir svarīgi, lai abi bērnu vecāki varētu uh, būt iekļauti darba tirgu, lai varētu saskaņot privāto dzīvi un, un profesionālo karjeru, lai būtu uh, bērnu aprūpas iestādes pieejamas, lai sievietes varētu strādāt ārpus mājas, jo šobrīd tas nevienmēr ir iespējams. Sievietēm Eiropā ir jādod iespēja saskaņot profesionālo karjeru ar ģimenes dzīvi un ir jābūt iespēja izmantot bērnu aprūpas pakalpojumu. Mūsu ir, e, ja vēlamies sievietes pilnībā integrēt darba tirgu, ir jādomā par jaunām apmācības formām, daudzos gadījumos mūža izglītība tā varētu būt, arī uh, prasmju aktualizācija digitālajā jomā, kas ir ļoti būtiski, lai mūsdienās varētu atrast darbu. Pat ja eh, darbs nav saistīts ar datoriem, tomēr digitālās prasmes daudzās jomās ir nepieciešams mūsdienās. Tāpat jādomā par eh, darba laika elastību, sievietēm jādod iespēja strādāt visās nozarēs tīpaši zinātnē, tehnoloģijā, matemātikā, inženieru zinātnēs, kas šodien tiek uzskatīts par tādām uh, vīrišķīgām darbības jomām. Tāpat nepieciešama papildu apmācība, lai vairākas sievietes, meitenes, studentes varētu saskatīt uh, poten savu potenciālu šajās uh, darbības jomās. Tāpat ir jāstrādā dažādos līmeņos, atzīstot dažādu dzīves pieredzi, atzīstot uh, oficiāli iegūtās un neoficiāli apgūtās prasmes. Sievietes daudz strādā kā brīvprātīgās, viņas daudz ko mm, apgūst arī digitālā jomā, vienkārši praktiski Un tādēļ nevar uzskatīt, ka mācības skolās ir vienīgais veids, kā apgūt prasmes un iemaņas. Tāpat ir jāatbalsta migrā, sievietes migrantes, viņām jāpalīdz integrēties darba tirgu, viņas jārosina uz to. Un visbeidzot līdztiesība darbā ir tas mērķis, uz ko mēs virzamies jau gadu desmitiem, bet uh, atšķirības darba samaksā m, diemžēl, ir situācija, ar ko saskars sievietes visās dalību valstīs, un mums ir jācenšas šīs atšķirības samazināt, nodrošinot atklātību, caurskatāmību, un šeit pat nav nepieciešams milzīgas investīcijas. Ir jāatbalsta sievietes, uzņēmējas, uzņēmēju darbības, uzsākšanas posmā un tas jādara uh, elastīgāk un uh, atsakoties no liekas birokrātijas. Vārds uh, Geriks kungam. <clears throat> Paldies, pateicos arī par to, ka ir izraudzīts šāds labs temats, sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātām publiskā sektorā. Nu, uh, Man uh, runājot par šo uh, vienlīdzību, manuprāt, tas ir bīstams jēdziens, jo pastāv objektīva atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, un ja mēs to aizmirsīsim, tad uh, kāda grupa būs zaudētāja sabiedrībā. Un šeit ir runa par mātēm, kas dara tiešām ļoti daudz, to nevar noliegt, un. Mm, tās arī uh, saņem atalgojumu. Piemēram, ir uh, eh, Vācijā apmaksāti auģu vecāki, ko mēs sauktu citos gadījumos par algu, jo, piemēram, bērnu dārzos silītēs ir alga. Bet vecāku gadījumā mātē mēs runājam par uh, vienkārši atvaļinājumiem. Uh, tas jau nav atvaļinājums. Uh, ja manai sievai septiņi bērni. Un kad mums ir uh, atvaļinājums, tad jāsaka, ka tas ir ļoti uh, aktīvs, mums ir ļoti daudz jāstrādā, daudz kas jādara. Protams, varam priecāties, ka mums ir, uh, ka varam būt kopā ar bērniem, bet, nu, uh, mums ir uh, tiešām uh, ļoti uh, daudz kas jāpaveic. Nu, šis bērna vai materināts atvaļinājums, nu, vai te visu tā var salīdzināt, ir atšķirības starp vīriešiem sievietēm atalgojuma ziņā apmēram 20%, bet ja mēs vēlamies izvirzīt priekšplānā sieviete, māti, tad, eh, nu, jāsaka, ja, ja teiksim, eh, tas ir pāris bez bērniem, tad šīs atšķirības ir 40%, un tā tad šie uh, eh, 20% vēl klāt, un ja kādam mm, nav uh, bērnu. Nu, tad uh, var teikt, ka, jā, ka viņi nav, nav varbūt to vēlējušies, bet tas ir mūsu, bērni ir mūsu sociālās sistēmas pamats. Un daudzās uh, pilsētās valstīs Eh, tiek vienpusēji atbalstīta sistēma, kā par bērniem rūpējas nevis vecāki, bet uh, citas personas. Es domāju, ka mums tas viss būtu jāpārdomā, mums būtu jānodrošina izvēles brīvība. Vai no nu es palieku mājās un saņemu par to atalgojumu, vai arī nodot bērnus aprūpē. Uh, mums ir jādomā par uh, šiem jautājumiem citādāk, jādomā par mātēm citādāk un jāno, jānovieto visa centrā ģimene un ir jāīsteno elastīga pieeja. Un uh, ticiet man, uh, ekonomika kļūs daudz produktīvāka un uh, Es arī esmu e, ieteicis e, terminu mātes uzņēmējs, mompreneurs, ka e, jā, tā ir tāda patstāvīga nodarbinātības forma, bet var darboties elastīgāk. Nu, ja, cil, ja māte tiek izslēgta no sabiedrības, tad viņa uh, cieši daudz vairāk, ir daudz vairāk izstumta nekā tad, ja viņa īsteno savu veidu uzņēmēju darbību. Es iet, ja, ja, uh, uh, ja mēs maksāsim uh, Uh, atalgojumu sievietēm, um, mātēm pienācīgu, tad mēs arī samazināsim šīs ieņēmuma atšķirības ar tiem, kam nav bērnu, un uh, mums ir jādomā par vecākiem. Paldies par to, ka man uzklausījāt. Aldis grupas vārdā Salimovičs kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties atzinumu sagatavotājai. Tas ir labs pamats turpmākam darbam. Pēc nesenā Eirobarometra pētījumiem 76% eiropiešu uzskata, ka ir jāizvirs par prioritāti uh, nevienlīdzības pārvarēšanai starp vīrietiem, vīriešiem un sievietēm un 91% uzskat, ka tas ir nepieciešams šo, pārvarēt šīs, šo nevienlīdzību, lai radītu ties taisnīgāku sabiedrību. Tā kā lielais vairākums eiropiešu uzskat, ka šis jautājums ir svarīgs un jārisina. Eiropa ir pavirzījusies uz priekšu šai jomā, bet ja mēs turpināsim tādā pašā garā, tad tas prasīs vēl ļoti ilgu laiku, līdz tiks pārvarēt dzimumu nevienlīdzību sa, eh, īpaši lēns šis progress ir nodarbinātības jomā. Mēs esam vēl ļoti tālu no līdztiesības attiecībā uz dalību darba tirgu, ekonomisko neatkarību, tāpat attiecībā uz pensijām un uh, vadošiem amatiem. Minēšu tikai pāris piemēru, jo projām 17,4% ir vidējās atšķirības atalgojuma jomā starp sieviešu sievietēm, vīriešiem, un uh, arī dalību valstī šīs atšķirības ir uh, būtiskas um, un neatkarīgi no aprēķinu metodes uh, pensiju ziņā 39% ir atšķirības. Cits piemērs. Eiropā 60% universitāšu beidzēju ir sievietes, bet mazākā 5% uzņēmumu vadītāju un mazākā 25% valdes locekļu ir sievietes. Sievietes tāpat daudz laika velta mājas darbiem, kas netiek uzskaitīti, netiek novērtēti. Un ir ļoti svarīgi nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņiem iespēju pieņemt brīvi lēmumus brīvā veidā par to, ko viņi vēlas darīt. Un, e, ja mēs pārvarēsim šīs atšķirības, tas veidos ekonomikas izaugsmi. Bet es gribu teikt, ka kopumā šie priekšlikumi ir labi, bet es gribu izteikt dažus uh, komentārus, lai stiprinātu liberālo pieju. Attiecībā uz otro punktu, es domāju, ka mums ir uh, tā, jāiet tālāk, tā kā sieviešu labklājība uh, ir uh, ašerīgi interpretējams uh, termins, es ierosinu runāt par līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm runāt, jo tas ir juridisks princips. Tālāk vēlos iekļaut pozitīvāku formulējumu par uh, iespējām, ko nodrošina darba tirgus elastība. Mēs kā liberāļi nebaidāmies no šīs, šādas elastības. Tālāk ir jārunā par izaicinājumiem, ar ko saskaras uh, sievietes uzņēmējas, par atbalstu sniegšanu piekļuvu finansējumam, informācijai, apmācībai. Uh, Uh, bizne, uzņēmēja darbības sadarbības tīkli un iespējām saskaņot uzņēmēja darbību ar ģimenes dzīvi. Vēlos pateikties uh, referentē par labi padarīto darbu. Esam arī sagatavojuši uh, grozījumus saskaņā ar manis iepriekš teikto, lai stiprinātu liberālo pieju. Paldies, nākamā runātāja. Šitā Noks kundze, jā. Ja Es runāju Monikas Vānas vārdā, viņa ir grī, zaļo ēnu referente, viņa nevarēja, diemžēl, piedalīties šai sanāksmē šodien. Un viņa mani lūdza vispirms pateikties uh, atzinumu sagatavotāji Taņai Gonzāles Pēņēs par sagatavoto dokumentu. Mēs piekrītam šai pieeja kopumā. Tomēr mēs vēlētos. Uh, uzsvērt atsevišķus punktus, ņemot vērā eh, zaļo nostāju par to, ka sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana ir viens no pamatakmeņiem dzimumu līdztiesības nodrošināšanai. Mēs arī uh, piedāvājam grozījumu, kur ir izcelts, cik svarīgi saskaņot uh, profesionālo karjeru un ģimenes dzīvi un runājam arī par maternitātes un paternitātes atvaļinājumiem. Un komisija arī stra... sagatavo jaunu direktīvu par to. Tāpat nedrīkstam aizmirst par to, cik katastrofāla ietekme ir bijusi taupības pasākumiem attiecībā uz uh, sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu. Mūsu vērtējums ir ļoti kritisks attiecībā uz taupības pasākumiem. Tāpat vēlētos uzsvērt uh, valsts uh, dienestu vai sabiedrisko pakalpojumu svarīgo lomu. Uh, tās ir galvenās idejas, ko mēs uh, iekļausim mūsu piedāvātajos grozījumos. Paldies! Paldies! ENF grupas vārdā Martēna kungs. Paldies priekšsādātāji. Nu, runāšu īsi, lai netērētu laiku. Tātad par sieviešu ekonomisku iespēju palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka, diemžēl, 70-80% sieviešu ne tikai šodien ir spiestas strādāt šajā patērētāju sabiedrībā, jo šajā sabiedrībā, diemžēl, ir nepieciešams, lai abi laulātie pelnītu naudu, lai ģimene varētu izdzīvot. Šīs sievietes ir ne tikai spiestas, bet vēl sliktāk ir situācija. Es domāju par 70-80% sieviešu. Viņas ir ne tikai spiestas strādāt, bet tiek arī eksploatētas. Jo strādā nepilnu darba laiku, piemēram, lielveikalos, kā apkopējas, uh, un viņi saņem uh, niecīgu atalgojumu 600-700 eiro mēnesi, un turklāt viņus arī nevar nekādi eh, noteikt savu darba grafiku, tātad viņas tiek spiestas strādāt, viņas tiek eksploatētas, un viņas pat uh, no rīta nezina uh, pirmdienā, kā, kāds būs viņa darba grafiks nedēļā. Uh, jo viņām ir jārūpējas par ģimeni, par bērniem, un tas ir praktiski neiespējams šādā situācijā, un visos mūsu grozījumos par to būs runa. Paldies! Mēs esam uzklausījuši ēnu referentus, un uh, man tagad ir noslēgts uh, arī runātājs sarakstu, un tagad vārds Sofijai Ribeiro. Liels paldies! var izteikties īsti un nu, labprāt runāšu portugāļu valodā. Pāris komentāru attiecībā uz šo atzinumu. Kad runājam par nākamo gadu tendencēm attiecībā uz darba vietām, tad mūsuprāt tieši IT prasmes pieņemsies nozīmībām. Ja runājam par Portugālu, tad šai ziņā netiek darīts pietiekami, lai apmācītu tieši IT prasmēs. Neinvestējam jauniešos, nepalīdzam viņiem šīs prasmes iegūt pietiekami tīpaši, ņemot vērā, ka ar vien pieaug mākslīgās inteliģences eh, aspekti. Uh, Un, diemžēl, arī algas samaks, arī samaksas starpības starp vīriešiem un sieviešiem arvien pieaug. Kas attiec uz privātās dzīves un darba dzīves līdzsvaru, nu tad šeit nedrīkstam aizmirst arī vīriešu lomu. Domāju, ka svarīgi uzsvērt, ka dalībvalstīm vajadzētu ļaut arī tēviem izmantot vecāku atvaļinājumu un savukārt vecākiem vajadzētu piedāvāt iespēju izvēlēties, kurš no vecākiem rūpēsies par zīdaini un vēlāk par bērnu audzināšanu. Nu, nevajadzētu būt tā, ka tas vienmēr ir tikai un vienīgi sievietes pienākums, ka tieši viņai ir jāatsakās no karjeras, lai rūpētos par maziem bērniem. Nu, trešām kārtām pavisam īsi. Runājam par darba laikiem, tad arī šiem, šajā jautājumā vajadzētu krietni lielāku elastību, tā lai vecāki varētu būt klāt ar bērniem, ar viņiem spēlēties. Bet, nu, diemžēl parasti ir tā, ka tieši sievietes ir tās, kurām nākas doties uz skolu pakaļ bērniem, un līdz ar to viņām jādodas arī no sava biroja nedaudz ātrāk prom par saviem attiecīgajiem vīriešu kolēģiem. Uh, Un nu, līdz ar to dzīves un da darba, privātā dzīves un darba līdzsvaru ir grūtāk nodrošināt šajā gadījumā. Mums ir vajadzīgs, lai tiktu nodrošināt arī aprūpas atbalsta pakalpojumu, nezinu, aukles, bērndārs un tā tālāk tajos gadījumos, ja sieviete nevar doties prom no darba vietas tajā laikā, kad darba, bērndārs beidz darbu. Ir taču daudz sievietes, kas nevar četros pēcpusdienā vienkārši doties prom, ir jābūt kaut kāda veida alternatīvām bērnu aprūpas iespējām. Un visbeidzot, kad runājām par ģimenes pienākumiem, ne tikai attiecībā uz zīdaiņiem, bet atcerēsimies arī vecāku cilvēku aprūpas pienākumu nereti gulstas uz sieviešu pleciem. Arī tas jāņem vērā, jāņem vērā sieviešu lomu šai procesā. Jāpārliecinās, ka tie, kas rūpējas par vecāku gadagājumu cilvēkiem, arī saņem atbilstīgu sociālo aizsardzību un attiecīgus pabalstus pārliecinātos, pārliecinoties, ka, piemēram, viņiem ir arī pilna piekļuve veselības aprūpas pakalpojumiem. Paldies, nākamais runātājs, Puķieres Prieto kungs. Mēs runājam šeit par ārkārtīgi svarīgu tēmu, respektīvi sieviešu tiesību spēcināšanu Un eh, pirmām kārtām, protams, jāizglīto cilvēki par tām vērtībām, ko aizstāvam šai kontekstā. Pilnvardošana, spējudošana sievietēm, protams, nozīmē, ka par šos pamatos pastāv zinām problēma. Tāda problēma, ko sabiedrība nav spējusi atrisināt. Un jaunāko sabiedrības grūti ietvaru, eh, aptāvi ietvaros mēs redzam, ka ar vien parādās vairāk šī mačo attieksme pēdējos pārdesmit gados, tāpēc mums nepieciešams pret to cīnīties. Un faktiski, nu, nu tā teikt, nu, šāda veida tendences jānoslāpē jau pašos pumpuros. Mums ir jāveido vienlīdzīgas dzīmumu attiecības. Nu, un, piemēram, ja ir kaut kāda veida ļaunprātīga attieksme, vai tāda negatīva seksuālība, negatīva attieksme darbvietās un citur, tad tādā gadījumā šie jautājumi jārisina daudz eh, atbilstīgāk. Mums ir jāspēj visas šīs lietas apvienot kopā, tātad eh, elastīgās darba stundas, privātās dzīves, personāls dzīves rīsvars un tā tālāk. Darba stundu samazināšana palielina ražīgumu, esam to konstatējuši pētījumos, un turklāt cilvēki daudz efektīvāk rīkojas, daudz labāk spēja apvienot privāto un profesionālo dzīvi, nu, un, protams, tad arī šis mātes un tēva atvaļinājums, ja vecāka atvaļinājums, ir jānosaka atbilstīgi, ir jāpārliecinās, kā abas puses var rūpēties par bērniem, un arī tēvi var tikpat lielā mērā rūpēties par bērniem kā mātes. Es nedomāju, ka tas ir kaut kas frivāls un maznozīmīgs. Nē, mums ir jāspēj rast veids, kā mēs risinām šo ideju par nozīmīgu ideju par tēvu līdzdalību bērnu audzināšanā, klātbūtni bērnu dzīvēm. Daudz kur citur pasaulē piedzīvojam to, ka maternitātes atvaļinājums nav pietiekams, ja runājam par to laiku un atlīdzību, kas tiek nodrošināts sievietēm. Šeit ir vajadzīgs simtprocentīgs atalgojums, un turklāt arī paternitātes at, at, um, atvaļinājumu vajadzētu būt obligātam un apmaksātam. Kāda ir pašreizēja iztrūkumi? Uh, Es domāju, ka tas ziņojumā ir ļoti labi atspoguļots, bet, nu, tad, protams, no otras puses te ir arī vēl viena tāda plaisa, un, respektīvi, tā ir tāda digitālā plaisa. Mums ir jāspēj rast veids, kā šo plaisu pārvarēt. Šobrīd kad runājam par digitālajām tehnoloģijām un to izmantošanu, konstatējam, ka šeit ir milzīgs potenciāls, un tieši tas var palīdzēt mums šo plaisu pārvarēt. Un nu, priekšādā tā noslēgumā es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi atsaukties arī uz dubulto diskrimināciju, ko piedzīvo tieši migrantu sievietes, jo tieši šajā gadījumā uh, viņas piedzīvo vairāk kārtīgu negatīvu attieksmi, un tam tālāk ir tāds domino efekts. Tas rada tālāk sociālā tie, taisnīguma problēmas, un arī ekonomikas izaugsme tiek apdraudēta. Paldies! Lielas paldies arī es gribu teikt paldies referentiem par lielisku paveikto darbu, pāris pārdomu punktu. Es pats esmu tikko kļūst par tēti, un Un gribēju tajā brīdī, kad bērns dzimā, pie, saņemt atvaļinājumu bērnu dzimšanas laikam šeit Eiropas parlamentā, un izrādījās, ka nekas tāds nav pieejams. Un tad iznāk lūk, ka mm, vispirmām kārtām deputāts nevar sev piemērot to, par ko lemj it kā attiecībā uz citiem. Tam šādai pilnai emancipācijai, protams, ir arī ekonomikas eh, rakstura ietekme, un turklāt jāvēršas eh, arī pret dažādiem tabū, tas jāsāk ir izglītības jomā. Un kā tad tiek redzēts vīrietis, kā tiek skatīts vīrietis, un par to runām jau no bērnu kājas, vai jūs varat, piemēram, saskaņot savu privāto un personīgo dzīvi. Nevienam vīrietim šāds jautājums sev nav bijis jāuzdod, bet tāpat laikā šāds jautājums regulāri tiek uzdots attiecībā uz sievietēm. Kāpēc tā? Nu, vai tas nav kaut kas tāds ārkārtējs tomēr? Nu jā, šīs eh, pagarinātās darba stundas, eh, sanāksmes, eh, netipiskos laikos un tā tālāk, tas var radīt problēmas ar tādu pagarinātu darba dienu. Bet tāpat laikā atcerēsimies, ka tieši ekonomika ir tā, kas mm, šai pat šobrīd prasa ar vien lielāku elastību spēju pielāgoties arī sociālajai jomai lai tiktu nodrošināta efektivitāte, konkurēt spēja. Vai tiešām tas ir liederīgi, tad tādā gadījumā sanāksmes noturēt sešos vakarā, nu es nezinu. Tāpēc es piekrītu, sakot, ka, lūk, ir nepieciešams ļoti spēcīgu akcentu, akcentu likt uz šīm lietām, bet uzstāju, bet ka nebū, nu, domāju, ka ekonomikas emancipācija nebūs iespējama bez sabiedrības domu gājiena maiņas. Un tad Pēdējie vārdi referentei Gonzales Spēnas kundzei. Divas minūtes, nevairāk. Sí, perdón. <laughs> eh, bueno, muchas gracias a, a todos y a todas. Paldies. Paldies visiem, kas izteicās. Domāju, ka daudz, kas, nu kā dzirdējām, iet tai pašā virzienā, Mm, kā šis atzinums, un tāpēc tos būs ļoti viegli iestrādāt manā ziņojumā. Nu, pāris tādi elementi, skaidri, kas tika minēti no statistikas arī tēsam viens prāts. Tautas partija sociālisti minēja arī faktu, ka nepieciešams uh, runāt par to, ka sieviešu pilnvaru veicināšana palielinās arī ekonomikas kapacitāte, tas dos ieguldījumu izaugsmē, un to ļoti svarīgi arī norādīt. Ir pētījumi, kas liecina, ka investīcijas bērnu aprūpē var faktiski ģenerēt miljoniem darba vietu visā pasaulē. Nē, es atvainojos Eiropā. Citi norādīja, ka lūk, šis mājas, mājastrādnieku darbs arī ir darbs, kas nereti paliek nepamanīts. Nu, tad, protams, arī apmācība, izglītība, vienlīdzība Tie visi ir jautājumi, kuru kontekstā mums ir vajadzīga profilaktiska darbība. Skolās jāveicina informētība, informācijas kampaņas. Ir ļoti daudz tādas sabiedrības jomas, kas ir ļoti maskulinizētas. Tātad eh, vīriešiem paredzēts, un mums vajag jā, jārod veidi, kā pret to vērsties. Nu, un tad šis darbs mājās, neapmaksātais darbs mājās mēs uzskatām, ka varbūt vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu, par algu attiecībā uz bērnu aprūpi. Nu, es nezinu, kādu formulējumu varam izvēlēties šajā gadījumā, bet nu, faktiski vajadzētu būt tā, ka ikvienam ir tiesības eh, nodarboties ar aprūpu un ikvienam savukārt ir tiesības arī aprūpu saņemt. Un atbildību vajadzētu uzņemties visiem kopīgi, tātad tā jābūt sadalītā vienlīdzīgi starp eh, mātēm un tēviem. Par eh, valsts dienestiem runājot, par to runāja zaļo, zaļo grupas pārstāvi. Viņa teica, lūk, ka taupības politika šeit daudz ko mainīšu. Un es domāju, ka jā, tie ir tie punkti, kas, manuprāt, šodien diskusijās izkristalizējās. Un eh, domāju, ka sanāksmu gaitā varēšu vēl tos precīz, precizēt un tad iestādīt, iestādāt arī ziņojumā. Paldies! Tas paldies nākamais darba kārtības punkts likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargāt trauksmes cēlējs, kas atklājot uzņēmumu publisko iestāžu konfidenciāla informācija darbojas sabiedrības interesēs. Ir mm, atbildīgā komiteja, ir jūrī komiteja. Mēs gatavojam atzinumu. Vispirms došu vārdu mm, atzinumu sagatavotājiem Dāvida Kaza aizstājējiem Sofija Erebēro. Lūdzu, trīs minūtes. Priekšādātāji, paldies. Jā, aizstāvu Davidu Kazu un tāpēc runāju, runāšu angļu valodā. Referents uzskata, ka šī atzinuma projekta mērķis ir piedāvāt mūsu komitejas ieguldījumu jūri komitejas ziņojumā par attiecīgiem likumīgiem pasākumiem trauksmes celēju aizstāvēšanai tajos gadījumos, kad viņi atklāja informāciju par uzņēmumu publisko iestāžu darbību. Savā, atzi, savā darba atzinuma projektā Dēvids Kaza ir izklāstījis ietekmi, e, ko rada šāda veida trauksmes cēlēji, nu, vēršoties pret birokrātiju, pret korupciju, tīpaši darba vietās. Dēvids Kaza uzskata, ka mums nepieciešams strādāt pie sabiedrības attieksmes maiņas attiecībā uz trauksmes cēlējiem, izklāstot un lejot pozitīvu gaismu par to, cik pozitīvi ietekmi var būt viņu darbībai cīņā pret korupciju, korupciju. Un ļaujot sabiedrībai kontrolēt arī valsts funkcijas. Tas ir demokrātiskās pārskata atbildības aspekts. Eirobarometra pētījums liecina, ka viens no trim pilsoņiem sāka, ka aizsardzības pasākumu trūkums eh, trauksmes cēlējiem demotivē cilvēkus un, ne, un, un attur viņus no šādas informācijas Eh, piedāvāšanas vispārēji zināšanai. Tāpēc ir vajadzīgs aizsargāt šāda veida trauksmes cēlējs, kas vēršas pret dažādu veidu pārkāpumiem, darba attiecībās, lai novērstu jau kādu veidu atriebības darbību, tādu vienalga, vai tā būtu aktīvā vai pasīvā veidā, nu vai, piemēram, pēc tam eh, karjeras bloķēšanu, atriebību no kolēģa puses un tam līdzīgi. Nu, tieši šāda veida pasākuma trūkums eh, demotivē cilvēks, neļa, ne, un attur viņus no no šāda veida informācijas sniegšanas. Šādu šo faktu konstatējuši arī visu veidu starptautiskas organizācijas. Pastāv milzīgas atšķirības arī dalībvalstīs attiecībā uz šo lietu regulējumu. Dažās dalībvalstīs joprojām nav nekādu tiesību aktu trauksmes cēlēja aizsardzībai. Korupcija ir viens no, no, viena no nopietnākajām problēmām, ar ko pasaule šobrīd sastopas. Un tā ir ļoti plaši izplatīta visā pasaulē. To labi pierāda arī nesenais Panamas dokumentu skandāls. Mm Tam ir arī ļoti erodējoši ietekme uz pilsoņiem, uz valstīm. Un turklāt tas traucē arī ekonomikas izaugsmē, ietverošai ekonomikas izaugsmē daudzās jomās vēršoties pret šāda veida darba tiesību aktiem, kur uzdevums ir aizsargāt darba ņēmējus darba vietās, un tā rezultātā reizēm tas var novest arī pie riskam pakļautām darba vietām un e, pilsoņu tiesību pārkāpumiem. Un secinājumos Devits Kārs turklāt grib paust piezīmi, ka mums nepieciešams tāpat laikā paturēt prot, prātā to, ka ne visi trauksmes cēlēji rīkojas godprātīgi, un savukārt tie, kas rīkojas negodprātīgi, nāk klajā ar safabricētām apsūdzībām, būtu būtu jāsauc pie atbildības un attiecīgi jāatsoda. Mm, Gribu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. aprīlis. Tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Lūkšu visus nepār, nepārsniegt divas minūtes. Pirmais ir Balaškungs, lūdzu. All, uh, Balas, uh, like Jungerijas kundze viņu aizstāja. Viņš nevarēja ierasties uz šo viedokļu apmaiņu par atzinumu projektu. Viņš atvainojas, viņš tāpat laikā grib teikt paldies Davidam Kazam par šo projektu un uh, piekrīt, ka pēdējos pārdesmit gados trauksmes cēlēja spēlējuši nozīmīgu lomu, atklājot konfidenciālu informāciju, tādējādi lejot gaismu pār skandāliem, kas saistīti ar korupciju vai masveida izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko mm, šāda darbība piekopja dažāda veida koncernu uzņēmumi pretrunā nacionālajiem un Eiropas tiesību aktiem. Viņš uzskata, ka šai Ample atzinumā vajadzētu izmantot iespēju, lai nosūtītu spēcīgu signālu Eiropas komisijai un dalību valstīm. Tā, lai tiktu izveidots juridisks ietvers un zinām aizsardzību trauksmes cēlējiem viņu profesionālās darbības jomā. Un šī iemesla dēļ daudzas interesētās puses un NVO jau ir nākuši klajā ar virkni mēriem, pasākumiem un vadlīnijām, kas varētu būt liederīgas, izveidojot es. Uh, eh, statusu, kas aizsargā trauksmes cēlējus. Un šai ziņā viņš vēlas uzsvērt vairākus aspektus. Viens no tiem, kā jau referents teica, aizsardzība pret jebkāda veida atriebības darbību un diskrimināciju ir jāpār, jānodrošina darba vietās, nu tā, lai netiktu vēsts nekāds darba vietu sankcijas, samazināta atbildība un tā tālāk. Konfidencialitāte un viņu identitātes aiz, aizsargāšana arī ir jānodrošina līdz brīdim, kamēr netiek konstatēts, ka šī atklātā informācija ir safabricēta, neatbilst patiesībai, ir jābūt arī personīgo aizsardzības pasākumiem, trauksmes celiem viņu ģimenēm. Tas jādara tajos gadījumos, kad viņa dzīvība vai veselība tiek apdraudēta. Un visbeidzot, Balaskungs vēlas uzsvērt, ka nepieciešams jāizveidot arī atskaitīšanās mehānismus darba vietās, vienlaikus paredzot arī attiecīgas regulējošas varas iestādes, kas darbojas eh, attiecīgos gadījumos. Un, ja nav šādas konkrētas iestādes nacionālā līmenī, tad varbūt vajadzētu veidot neatkarīgu Eiropas līmeņa struktūru, uh, kas tādā gadījumā nodarbotos ar trauksmes cēlēju aizsardzību un informācijas pārbaudi. Un šai kontekstā arī Eiropas ombuds varētu saņemt papildus pilnvars un atbildību, un tāpat arī resursus, lai kalpotu kā attiecīgi specializēta aģentūra šādas informācijas izmeklēšanas gadījumā. Paldies! Nav neviena ne no sociālistiem, ne no ALDE grupas, un tāpēc goja grupas pārstāvēdošu vārdu. Divi minūtes. Divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka devāt man vārdu, saka Boilans kundze. Jā, trauksmes celšana. Uh, um, ir atzīta par vienu no efektīvākajiem, pat ja ne par pašu efektīvāko uh, veidu, kā norādīt uz dažādiem pārkāpumiem, uh, krāpšanos, korupciju. Un uh, ir bijuši pietiekami daudz drosmīgi cilvēki, kas par to ir stāstījuši medijiem, uh, priekšniekiem. Un ņemot vērā uh, 2016. gadu, vairāk uh, par 4000 šādu gadījumu tika konstatēti veikti apmēram 200 valstīs, un daudzus no tiem darīja zināms tieši trauksmes cēlēji. Īrijā ir bijuši vismaz trīs šādi gadījumi, tagad notiek uh, arī izmeklēšana, ko veids komisija. Jāsaka, viena no izmeklēšanām ir patiešām ļoti uh, uztraucoša, jo mēs uh, uzzinājām par bērnu seksuālas izmantošanas gadījumiem, un tur ir bijis milzīgs cīkls, un jāsaka, ka bija kāds trauksmes cēlējs policijā un bija pat mēģinājumi arī šī cilvēka dzīvi eh, padarīt neciešamu. Mums tādēļ ir jādomā, kādi ir pasākumi, kas ir mūsu rīcībā, ne tikai uh, legālie pasākumi, leģitīmie pasākumi, lai varētu šo cilvēku drošību garantēt. Tie ir bijuši drosmīgi cilvēki, kas ir norādījuši uz uh, kriminālām aktivitātēm un likuma pārkāpumiem. Neskatoties uz to, ka trauksmes cēlšana ir ļoti svarīga, lai aizsargātu sabiedrību, sabiedrības intereses un uh, arī uzlabotu pārskatu atbildību gan privātajā, gan valsts sektorā. Jāsaka, ka trauksmes cēlēji joprojām sastops ar lielām briesmām un viņi patiešām pakļauj sev riskam, ja nāk klajā ar sev um, zināmo informāciju. To arī atzina starptautiskas organizācijas. Uh, Un uh, ANO šogad arī pieņēma ap aktualizētu, modernizētu politiku attiecībā uz trauksmes cēlēju aizsardzību. Es saprotu, ka Eiropas Savienības dalība valstis nav pietiekam daudz darījušas, lai aizsargātu šos cilvēkus, un jāsaka, ka sešās valstīs vispār trauksmes cēlēji netiek aizsargāti, un visā visumā situācija ir ļoti neviendabīga. Protams, ir jāievēro arī subsidaritāte, bet tajā pašā laikā ir jāapmainās ar pārauga praksi Eiropas Savienībā un arī visā pasaulē un ir jākultivē tāda um, gaisotne darba vietā, lai cilvēki nebaidītos uh, celt trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem un ir jābūt uh, patiešām labvēlīgai gaisotnē, lai cilvēkiem nebūtu jābaidās pēc tam ne par savu ādu, ne darba vietu, ja viņi būs norādījuši uz šiem pārkāpumiem. Jums bija tikai divas minūtes pārtrauc priekšsēdētājs. Jā, un ir, eh, protams, jādomā, kā šie cilvēki tiek atspoguļoti mēdījos un sabiedrības acīs. Ir jāmaina arī attieksme pret viņiem un likumdošana. Tā skaitā paldies. Paldies. Terija Raintke eh, zaļo grupas vārdā. Lūdzu, divas minūtes. Jā, centīšos priekšsēdētāji kungs. Liels paldies, ka divā, devāt man vārdu. Paldies arī Kāzas kungam. Varbūt, ka jūs varat eh, viņiem, viņam nodot to, ko mēs teicām, un arī mūsu pateicības vārdus. Tas ir ļoti labs pamats, lai vispār sāktu par šo tēmatu debatēt. Jāsaka, ka trauksmes celšana ir bijusi uh, jautājums, kas izrausīs daudz polemikas, bet nu, galvenokārt mēs runājam par tādiem skaļiem gadījumiem, kad ir uh, bijuši gadījumi starptautiskajā arēnā, bet ir arī daudz mazāka mēroga uh, trauksmes celšana, piemēram, nelegāla cilvēku nodarbinātība, krāpšanās darba vietā un arī iebaidīšana. Un mūsu politiskajai grupai ir vairāk ļoti svarīgi elementi. Pirmām kārtām aizsardzības pasākumiem ir jātiecas gan uz valsts, gan privātajām iestādēm, uzņēmumiem. Un Ja mēs runājam par eh, trauksmes celšanu, bieži vien tiek runāts par nelegālām aktivitātēm, bet mēs domājam, ka ir jārunā arī par uh, pārkāpumiem un arī par eh, tādu eh, neatbilstošu ētiku vai uzvedību, it sevišķi uzņēmumos, un Ja mēs runājam arī par trauksmes cēlēju aizsardzību un viņu ģimeņa aizsardzību, ir jābūt arī sankcijām par iespējamo iebaidīšanu un uzmācību, ja tāda ir vērojama. Un dalību valstīm kaut galā ir jāsag, eh, jāsagatavo laba likumdošana, lai aizsargātu trauksmes cēlējus, bet arī pateicoties ES likumdošanai, mēs jau varam izveidot pietiekami labu aizsardzības mehānismu. Tikai viens piemērs mēs pagājuši gada runājām komitejā par platformu pret nedeklarētu darbu, un tur arī tika pieminēti panti, kas aizstāv uh, likumu, uh, kas aizstāv trauksmes cēlējus. Mums uh, par to ir jāapspriež, tad, kad mēs runājam par nosūtītiem darbiniekiem, tas viss ir jāpaturprātā, un jāpaturprātā, kā vislabāk pasargā šos trauksmes cēlējus. Paldies! Euh, Paldies! Martāna kungs, NF grupas vārdā. Paldies, priekšsādētāji kungs. Es gribēju, nu, jums tag, tagad ļoti patiks tas, ko es teikšu, jo mūsu grupai pagaidām nav viedokļi par šo jautājumu. Paldies, jā, man likās, eh, ka jūs eh, ievērosiet sev atvēlēto laiku, bet tas ir kas cits. Labi, paldies, un tagad Ribeiro kundze. Nē, man arī nav nekas piemetināms. Paldies, tagad nākamais darba kārtības punkts, bet, ja nemaldos, referents vēl nav ieradies. Varbūt uz kādām piecām minūtēm mēs varam pagaidīt. Es ceru, ka mums nebūs jāgaida ilgāk, bet, nu, referenti vēl nav klāt, tad mēs nevaram uh, diskusijas uzsākt. Piecas minūtes, bet varbūt uh, nedodieties uh, pārāk tālu, lai mēs varam uzreiz uh, ķerties pie darba. Paldies!

Ok, je vous propose de, de... Kolēģi, ķersimies pie darba. Referenta gan joprojām nav, tur šķiet ir kādas transporta problēmas, kaut kas ar lidojumu, un tādēļ varbūt nedaudz mainīsim mūsu darba uh, organizāciju. Tagad došu vārdu komisijai, un tad būs debates. Tas ir eh, vienotas eh, statistikas sistēmas izveida par eh, personām un mājasainiecībām. Un tie ir dati, kas savākti individuālā līmenī un izlases veidā. Lūdzu, došu jums vārdu. Paldies, ka bijāt tik saprotoši. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt! Uh, our proposal Ņemot vērā mūsu priekšlikumu par Eiropas statistikas mehānismu, par izlases veidā apkopotiem datiem, sākumā gribēju bilst dažus vārdus par regulējumu kontekstu. Protams, ka uzticami un laikā apkopoti statistikas dati ir ļoti svarīgi, lai izvirzītu politiskas vadlīnijas Eiropā. Tas attiecas uz Eiropas pusgadu sociālo programmu, bet tāpat. ņem vērā uh, gan pētnieku, gan arī datu izmantotāju vajadzības kopumā. Rezultāti ir nepieciešami, lai uh, veidot politiku, ņemot vērā sociālo situāciju, kā arī ekonomiskās politikas ietekmu situāciju dalību valstīs un reģionos. Izaugsme, darba vietas, piekļuve nodarbinātībai, nabadzība, sociālā atstumtība, nevienlīdzība, uh, sadale, tātad labklājības sadale, dzimuma līdztiesība, iemaņas, darba veidi, sabiedrības grupas, visi šie jautājumi ir jāpamato ar labu un laicīgi apkopot statistiku. Tagad esam apzinājušies, ka ir jābūt uh, pietiekami labai informācijas bāzē, ņemot vērā to, ka pasaule mainās, mainās arī mums piešķirtais budžets, uh, tā kļūst aizvien mazāk, un tādēļ arī politika ir jārēģē pietiekami ātri, bet tam, protams, ir nepieciešama arī kvalitatīva statistika, kvalitatīva statistikas dati, lai uh, varētu pēc iespējas labāk uz uh, šīm jaunajām prasībām reaģēt. Mēs esam sadarbojušies ar dalību valstu statistikas aģentūrām gadu gadu garumā, lai modernizētu sociālo statistiku. Pamatregulā, ar ko esat iepazinušies, ir šo kopīgo poliņu, pūliņu rezultāts, kas radies sadarbojoties ar dalību valstu statistikas institūtiem. Komisija uzskata, ka ka tad, kad regula tiks pieņemta, tas būs ļoti spēcīgs instruments, lai modernizētu sociālo statistiku, lai statistikas dati būtu labāki un kvalitatīvāki, tādā veidā ļaujot arī eh, piekopt labāku politiku. Pateicoties regulai, varēs vienkāršot eh, dažādas datu apkopošanas eh, veidus, eh, septiņus no tiem precīzāk. Mēs arī vēlamies standartizēt instrumentus, kas tiek izmantoti apkopojot datus, lai mēs arī varētu labāk apkopot datus par jauniem fenomeniem. Runājot par prasmēm darba tirgū, mums eh, vajag apkopot datus ne tikai no dažādiem izglītības eh, pētījumiem, izglītības ehm, aptaujām, bet arī eh, jāiegūst dati no darba tirgus tikai uh, viens piemērs, ņemot vērā to, ka šeit ir tāda ļoti starpdisciplināra pieeja. Mēs arī pilnībā apzināmies, ka var rasties papildus izmaksas un arī administratīvais sloks tādēļ. Ar regulas palīdzību mēģinājām to risināt, piedāvājot dažādas modernas datu ievākšanas metodes, izmantojot administratīvos datus, lielos datus, dažādu situāciju modelēšanu kā arī um, uzreiz pasakot, kas tad ir uh, lielākie, lielākās izmaksas, kur tās rodas, piemēram, datu uh, pārvadīšanā, datu apkopošanā un arī izlases uh, veidošanā. Ir arī paredzēts finansējums, lai uh, dalību valstu institūti varētu uh, šīs vadlīnijas labāk īstenot praksē. Runājot par eh, šīs eh, regulas mērķiem, vēlamies uzlabot eh, saulaicīgumu, tātad, lai tas viss varētu notikt ātrāk. lai datus varētu apkopot uz to brīdi, kad būs jāpieņem arī likumdošanas akts. Uh, jo pagaidām tempi eh, datu apkopošanā nav pārāk iepriecinoši, ja mēs runājam par eh, datu apkopošanu atsaucas gadā. Un, ja dati, piemēram, tiek iesniegti tikai divus gadus vēlāk, tas ir pārāk vēli, sevišķi runājot par tādām programmām kā Eiropas pusgads. Mēs vēlamies to risināt. Tālāk datu salīdzināšana dalību valstīs attiecīgajā laika posmā. Mēs arī mēģinām risināt šo jautājumu. Tas ir patiešām izšķirīgi svarīgi, lai Eiropas līmenī varētu pieņemt uh, labas jēgpilnas politiskās vadlīnijas un lai būtu arī uh, vienlīdzīga attieksme pret dalību valstīm. Arī elastība ir ļoti svarīgs faktors un arī viens no šīs regulas mērķiem. Kā jau pieminēju, aizvien vairāk datu uh, ir nepieciešams apkopot un arī laika gaitā mainās mūsu prioritātes. Ir jābūt tātad elastībai, lai īstajā brīdī varam piedāvāt nepieciešamos datus. Elastība nozīmē pirmām kārtām to, ka mums ir jāmēģina aptvērt, apzināt jauni fenomeni. Uh, ko piedzīvojam šobrīd, viens no fenomeniem, piemēram, ir, uh, kā noteikt, vai cilvēks ir nodarbināts vai pašnodarbināts. Un mēs runājam arī par mikrouzņēmumiem uh, un par uh, vienu, piemēram, pašnodarbinātu personu, kam var būt ļoti liels klients. Nu, kā tad mēs risinām šo situāciju, kurā ailītē mēs to liekam? Jārunā arī par uh, Eh, jauniem darba, nodarbinātības veidiem, piemēram, eh, nulles stundu darbu vai eh, ļoti ierobežotiem darba līgumiem. Mums par šīm jaunajām darba formām arī ir jāapkopo statistika. Tas pats skar arī aprūpes jomā strādājošos. Un dzīves ilgums Eiropā aizvien pieaug, tādēļ arī aprūpes sektorā strādās aizvien vairāk cilvēku. Ja mēs runājam par uh, senioru veselību, uh, veselības aprūpi un veselības stāvokli, arī šis ir jauns fenomens, kas ir jāiekļauj statistikā. Pieminēsim arī dažādas sabiedrības grupas, cilvēkus ar invaliditāti, migrantus un citus. un mums ir jārūpējas par šo cilvēku iesaisti dažādos dzīves, dažādās dzīves jomās, tajā skaitā arī jāintegrē viņi darba tirgu, ņemot vērā to, ka mm, pasaule mainās un eh, katru dienu ir jauna attīstība. Mums tādēļ ir jārada pilnīgi jauna statistikas bāze, kas var pietiekami labi ļaut izpētīt šos fenomenus un arī prognozēt to evolūciju ilgākā laika posmā. Un mēs nevaram vairs uh, uh, integrēt šo jauno bāzi esošajā regulējumā. Tādēļ mums ir jāparūpēs par jaunu instrumentu, ar kuru palīdzību varēsim arī labāk um, apzināt šos jaunos fenomenus. Ja mēs runājam par. Um, uh, ja mēs runājam par šiem mainīgajiem lielumiem um, padomas darba grupās, par to ir bijis jau daudz diskusiju. Ir četri līmeņi paredzēti regulā. Pirmām kārtām mēs te varam runāt, nu, piemēram, par darba tirgu vai dzīves apstākļiem. Un tad ir tādi lieli tematiski kopumi katrā jomā, piemēram, eh, iesaisti darba tirgu, ja mēs eh, izmantojam, ja mēs tagad gribam apkopot statistiku par darba tirgu, vai arī dzīves apstākļu, runājot par uh, mītni, par nabadzību, ja mēs atkal, piemēram, apkosim statistiku par darba, dzīves apstākļiem. Uh, Un tad regulā ir paredzēts uh, trešais līmenis - detalizēta jautājuma izskatīšana. Tas ir arī uh, pielikumā apskatāms, ja jums ir interesi. Mēs mudinām likumdevējus, lai tiktu uh, precīzi definēts uh, konkrēts jautājums, par kuru ir jāapkopo statistika, lai varētu pieņemt labākus likumus. Mēs vēlamies, lai likumdevējs to atrunātu regulā un arī definētu lai mēs varētu uh, labāk saprast, uh, par, ko, par kuru jomu tad ir e, jāapkopo informācija. Tas tiks atrunāts regulā un arī deleģētajos aktos tiks e, noteiktas e, detalizētākas metodas. Mēs vēlamies samazināt iespējamās izmaksas un administratīvo nastu, kas varētu rasties ņemot vērā šos jaunos apstākļus. Protams, evolūcija ir nepieciešama, jo mainās arī prioritātes politiskajā plāksnē. Uh, Ir arī ceturtais līmenis, tā sauktie mainīgie lielumi. Tad, kad uh, ir nosprausts šis uh, lauciņš, kurā ir jāapkopo informācija, mēs varam apspriesties ar ekspertiem, lai viņi izvirzītu mainīgos lielumus, kas būs pietiekami reprezentatīvi, lai varētu uh, gūt pēc iespējas plašāku ainu, kas uh, par konkrēto jomu, um, lai politiķi labāk uh, un uh, informētākā veidā varētu pieņemt savus lēmumus. Un jāsaka, uh, ka varbūt mainīgie lielumi var e, izskatīties ļoti līdzīgi, bet īstenībā nu, tie var attiekties uz e, daudziem dažādiem elementiem. Tātad jāsaka, ja divi mainīgi lielumi izstās ļoti līdzīgi, nu, tas e, uzreiz nenozīmē, e, ka tie attiec uz vienu un to pašu jomu. Un, protams, eh, cik daudz jautājumu tiek uzdoti, tas arī um, ietekmēs to, cik ilgi ir jāveic šī intervija un um, kādi pūliņi ir tajā visā jāiegulda arī respondentam. Un cik bieži tiek apkopoti dati, nu vai katru gadu, vai ik pa astoņiem gadiem. Šeit, protams, eh, ir jāņem vērā, ka ir atšķirības starp mainīgiem lielumiem. Uh, kāda būs aina, ņemot vērā interviju organizēšanas bie, biežumu. Ir arī tehniskie mainīgie. Tas nozīmē, ka respondentam mēs šāds jautājums neuzdodam piemēram, intervijas uh, diena, vai tā ir bijusi intervija, tā teikt, dzīvajā, vai uh, jūs esat sazinājušies ar datora palīdzību. Tie visi ir tehniskie mainīgie lielumi, bet tie netiek apkopoti. Ko tad tas īsti nozīmē? Es gribētu teikt, tas nozīmē ka šie tehniskie manīgie lielumi ir jāatstāj ekspertu pārziņā, lai viņi varētu arī atlasīt pēc iespējas labākus un precīzāk reprezentējošus mainīgos lielumus. Un e, mums ir jāatceras, kādēļ pirmām kārtām vispār regula tiek piedāvāta. Tā e, tiek piedāvāta, lai pēc iespējas labāk varētu apkopot datus par jauniem fenomeniem, tādā mērķiecīgā veidā. Un, eh, protams, ievērot arī attiecīgu um, elastības dozu. Mēs, protams, arī uh, saprotam, ka likumdevēji varēs pateikt, par kurām jomām, kurās dzīves jomās uh, viņi grib iegūt šo informāciju. Un uh, tātad šādi detalizēti temati uh, ir piedāvāti regulas uzmetumā. Pirms uh, sīkāk iztirzāt uh, galvenos grozījumus jaunajā priekšlikumā, es pievērsīšos uh, jautājumiem, kas tika apspriesti padomes statistikas darba grupā. Ja mēs runājam par savlaicīgumu, tas ir ļoti svarīgs faktors. Ja mēs vēlamies sociālos statistikas datus, uh, pakārtot lielajām politikas jomām, nu kaut vai runājot par Eiropas pusgadu. Mums ir jāsaprot, kā dažādu ekonomikas politiku pieņemšana ir ietekmējusi dzīvi kopumā. Mums ir jānāk par uh, saulaicīgumu, par uh, ienākumu saulaicīgumu. Vairākas dalība valstis ir teikušas ka mm, tas, ko mēs nosakām regulā, ka tas ir pārāk eh, ambiciozi. Mēs esam veikuši pētījumu, piemēram, par dzīves apstākļiem un esam eh, noteikuši arī datumu atsauces gadam, kas, eh, ka šie dati ir pieejami perioda N plus 1 beigās. Un tas ir jautājums, ko esam apsprieduši ar vairākām dalību valstīm. Otrs jautājums - elastība. Tas ir viens no svarīgākajiem elementiem šajā regulā. Ja mēs gribam pēc iespējas labāk apzināt, izprast jaunos fenomenus un vēlamies pēc iespējas ātrāk reaģēt uz um, politisko lēmumu pieņēmēju un likumdevēju lūgumiem, prasībām, tad elastība ir ļoti svarīga. Ir eh, bijuši arī lūgumi no dalībvalstu puses, ka elastībai ir jāspēlē lielāka loma jaunajā priekšlikumā. Kā jau skaidroju, mūsuprāt, mums ir jārunā par šiem detalizētajiem tematiem, nevis mainīgajiem lielumiem tik. Uh, plašā apmērā, un runājot par manīgiem lielumiem, mums varbūt nevajag būt pārlieku striktiem, ņemot vērā arī to, cik šie dati ir reprezentabli. Trešais elements. Ir uh, attiecināms uz uh, aptaujām mājasaimniecībās un uh, arī budžetiem. Mēs vēlamies, protams, lai eh, statistiķi varētu mm, strādāt kopā, lai uh, viņiem būtu atvēlēts pietiekam daudz laika, modernizējot statistikas metodes, uh, uh, strādājot ar administratīviem datiem, iz, izmantojot modelēšanas taktiku un arī lielos datus. Ir noteikts desmit gadu periods. Uh, pirms uh, šis regulējums uh, tiks īstenots ņemot vērā mājasaimniecību aptaujas. Protams, tiek veikts ārkārtīgi daudz darba, lai modernizētu likumdošanu. Un ceturtais elements ir. Is... Ir panelis uh, silk Tā ir abreviatūra un tas attiec uz dzīves apstākļiem un panelis tiek sasaugs uz četriem gadiem, lai varētu labāk projicēt trajektorijas, ņemot vērā to, kā cilvēki var uh, izrauties no nabadzības žņaugiem, jo, ja, piemēram, cilvēks iekārtas darbā, tas automātiski nenozīmē, ka viņš uzreiz kļūst bagāts. Tā tad ir jābūt ilgākam modelēšanas periodam. Tālāk salīdzināmība mēs e, izmantojam jau ierastās definīcijas un dalību valstis pašas tās var uh, piemērot savā darbā, lai dati būtu pietiekami salīdzināmi. Uh, Tas ir atmaksājies praksē vairākās jomās, bet ir arī atsevišķas jomas, piemēram, tādas kā nodarbinātība un bezdarbs. Skaitļi ilustrē, ka jautājumu secība var patiešām atsaukties uz galveno rādītāju, tādu kā, piemēram, bezdarba uh, kvota, bezdarba līmenis. Tie ir secinājumi no padomas darba grupas, un mēs esam sagatavojuši arī uh, grozījumus par uh, referenta ziņojumu. Protams, gribējām pateikties referentam, visiem deputātiem, e, visiem, kas ir uh, piedalījušies grozījumu tapšanā. Mēs šos grozījumus aplūkojam kā vērtīgu ieguldījumu mūsu darbā, lai varētu uzlabot šo saulaicīguma, elastības un salīdzināmības principu. Ir bijuši arī tādi um, Eh, precīzāka grozījuma priekšsēdētāja kungs. Varbūt, ka pirmām kārt, nu, varbūt tagad jūs varētu dot vārdu kolēģiem un uzdot jautājumus, vai es tagad eh, par grozījumiem runāšu. Nē, tad pēc tam. Labi, paldies. Je vous remercie pour ces, cette présentation. Liels paldies par šo ļoti izsmeļošo prezentāciju. Ja mums pēc deputātu runām vēl būs laika, mēs varēsim jums vēl dot vārdu. Esmu saņēmis ziņu no referenta, viņš atvainojas par to, ka nav varējis ierasties, tas nav atkarīgs no viņa gripa, gribas, es atvainojos, norāda, ka divas sēnu referents sanāksmes jau notikušas un diskusijas ir bijušas konstruktīvas un jau ir identificēti iespējamie ceļi uz kompromisu. Uh, tāpat, nu, tāpat referents pateica komisijai, ēnu referentiem par, um, par atbalstu. Tā kā no ETP neviens nevēlas uzstāties, tad došu vārdu agresēju Jongēriusai S un D vārdā. Runāju Prinska kunga vārdā, ja tātad viņš vēlas pateikties referentam uh, par konstruktīvo pieju un uh, varbūt būtu eh, īsumā jāpastāsta par S&D deputātu iesniegtiem grozījumiem, jo tie arī palīdz labāk saprast, kādi ir mūsu galvenie mērķi. Pirmais ir tāds nodrošināt to, ka sociālā statistika, ko ierosina pamatregula, palīdzētu uh, uzlabot politisko mērķu izvirzīšanu un uzlabot arī uh, lēmumu pieņemšanas procedūru. Tāpat jānodrošina skaidrība attiecībā uz jaunās pamat regulas savietojamību ar esošajām regulām, kuras joprojām būs spēkā attiecībā uz uh, aptaujām vai pētījumiem. Turklāt vēlamies iekļaut uh, definīcijas, kuras ir ļoti būtiskas uh, šai regulai. Tātad pirmkārt mājasaimniecības uh, definīcija, ceturtkārt gribam atjaunot jomas definīciju darba spēks saskaņā ar Eirostat. Uh, noteiktoša darba statistika. Uh, un darba tirgus pētījumi iekļauj arī uzņēmēja darbības pētījumus, bet pašreizējā statistika runā tikai par individiem vai mājasaimniecībām. Uh, bet uzņēmumi netiek aptaujāti, kā tas ir tā, norādīts 11. sadaļā. Mēs uzskatām, ka darba spēks būs, būtu jāizstāj ar darba tirgu šai gadījumā, kā nosaukums. Tāpat gribam precizēt trešo pantu, kopējie detalizētie temati visās um, jomās, un tas precizē pirmo pielikumu. Un visbeidzot arī ir acīm redzami, ka vērienīgās reformas nodrošinot lielāko elastību, reaģējot uz sociālo attīstību, ir saistītas arī ar papildi izmaksām. Un uh, aicinām komisiju sniegt atbilstošu finansiālo atbalstu dalību valstīm Uh, lai varētu īstenot uh, jauno regulu. Un pēdējais komentārs ir tāds, ka S&D atbalsta referenta grozījumu attiecībā uz deleģētiem aktiem uh, īstenošanas aktu vietā. Tādējādi parlaments varētu labāk sekot tam, kā tiek īstenota uh, šī pamata regula. Tagad Trebezjus kundze ECR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Iepriekšējās debatēs šajā komitejā es norādīju, ka es un mūsu komiteja komisijas pieju atbalsta. Mēs uh, iesniedzām grozījums par izmaksām un uh, datu ticamību. Kopumā var teikt, esam apmierināti ar komisijas veiku. Mēs vēlamies, lai būtu pieejami statistikas dati par Eiropu kopumā, kas būtu skaidri un ticami, un lai tas būtu pamats politiķu turpmākam darbam, lēmumu pieņemšanai. Un daudzi grozījumi ir ļoti politiski, uh, Un šeit nav runa par neitrālu statistiku, bet gan par kaut kādu politisko mērķu īstenošanu, kā līdztiesība, gendera politika, kas mūsuprāt neiedaras šajā tiesību aktā. Šie nav īstā vieta, kur izvirzīt šādas prasības. Runa ir par datiem, kurus tālāk ir jāinterpretē, un mēs nerunājam par datu politizāciju. Es atbalstīsim uh, šo ziņojumu, ja tas uh, saskanēs ar komisijas priekšlikumu, bet uh, es aicinu kolēģis, kuri iesniedz grozījumus, uh, pieturēties pie uh, labā komisijas priekšlikuma. Paldies! Paldies! Enrique Kalvēžambons, Alde grupas vārdā. Liels paldies priekšstādētājiem. Alde eh, grupa ir iesniegusi virkni grozījumu, mēs cenšamies īstenot konstruktīvu pieju. Mēs esam ļoti apmierināti ar komisijas priekšlikumu un mēs atbalstam uh, referenta centienus uzlabot kopējo mm, gaisotni. Varbūt mums ir zināmi groz, uh, zināmas viedokļa atšķirības par grozījumiem, bet uh, kopumā mums ir vienoti mērķi. Dažkārt uh, ir, uh, mēdz teikt tā, ka ir meli un ir statistika, bet eh, jānorāda, ka statistika nedrīkst kļūt par politikas instrumentu. Pol statistika ir nepieciešama politikas eh, veidošanas procesā, un tādēļ statistikas datiem ir svarīga politiska nozīme, kādēļ mēs uzskaitām kaut ko vienu un ne kaut ko citu, un šos lēmumus pieņem eh, sabiedrība. Tas ir politikas veidošanas elements Tāpat mums ir, ir eh, jāsaprot, ko tad mēs izvērtējam. Tā ir runa par labāku sabiedrību, lielāku līdztiesību, kas ir svarīgi mērķi. Un tādēļ jāpalīdz komisijai uzlabot noteiktus aspektus, tāpat laikā ņemot vērā izmaksas, bet vienlaikus jāatzīst, ka nevienmēr visu var uzlabot, jo statistika ir arī starptautisks instruments. Līdz ar to ir jānodrošina e, savietojamība, salīdzināmība ar uh, citu uh, starptautisko statistikas iestāžu datiem. Un tādēļ mums nevajadzētu kaut kādas mūsu pašu definīcijas piedāvāt, eh, jo tās eh, neveicinātu šādu darbu. Tāpat ir jāveicina koordinācija, eh, jāstrādā pie harmonizācijas attiecībā uz statistikas standartiem. Mums jānodrošina, lai dalība valstis uh, ievērotu statistikas kodeksus. Patiesībā mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, mums ir eh, jāstiprina Eiropas integrācija, ja mēs palūkojamies uz to, kas notiek ASV un to, kas notiek Eiropas Savienībā, tad šeit ir citāda pieeja datu vākšanai un finansēšanai. Uh, Mē, mums ir nepieciešama tāda ļoti eiropeiska pieeja. Ir virkne eh, dažādu lietu, piemēram, nāc divi, kā to komisija norādīja, mums ir eh, nepieciešama precīza definīcija par to, kas ir mājsaimniecības, kas ir mājasaimniecības statistika, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim īstenot veiksmīgu politiku, jo šo terminu tad var interpretēt dažādi, un līdz ar to arī ir grūti īstenot uh, integrētu politiku. Mēs uh, daudz varam mācīties jau no pastāvošās sistēmas attiecībās integrēto statistiku. Mēs varētu mācīties no ECB sistēmas, kas ir ļoti veiksmīga. Uh, atkāpes izņēmumi dalību valstīm attiecībā uz laika posmiem. Nu, šis jautājums ir ļoti tehnisks, ir jāsaprot katras valsts specifika. Tas nozīmē, ka mēs nevaram tā uh, gribēt visu un uzreiz, bet uh, tas nevienmēr ir reāli īstenojams. Un visbeidzot par definīcijām, ja tās tiek grozītas. Protams, tas ir saistīts ar politiskiem lēmumiem, un tādēļ uh, parlamentam ir nepieciešams kontrolas tiesības par uh, šīm, šiem grozījumiem. Uh, Mēs nevaram visu atstāt uh, tehnisko speciālistu ziņā, jo tie ir arī politiski lēmumi. Paldies! Tagad Lina Bailana goja grupas vārtām. Paldies priekšsēdētāji! Gribu uzteikt referentu, pat ja viņa nav klāta uh, par uh, šo uh, dokumentu, kas sagatavots. Es vēlos atbalst paust atbalstu visiem kompromisa grozījumiem, kas tika izplatīti šodien, it īpaši attiecībā uz C kompromisu, kur ir iekļaut arī mūsu ierosinājumi. Iepriekšējā diskusijā par šo dosjē es runāju, ka, lai atbilstoši risinātu nopietnākās problēmas Eiropas Savienībā, mums ir nepieciešami ticami statistikas dati, lai no tiem vadītos īstenojot politiku. Uh, Un šeit arī būtu jāatkāpjas no subsidiaritātes principu un ir labi, ka ir plašāks aptvērums pētījumiem. Tomēr man ir zinām iebildumi pret dažiem regulas aspektiem. Es neatbalstu uh, ievadāmo datu harmonizācija attiecībā uz uh, darba spēku pētījumiem. Es uzskatu, ka šeit netiek ievērot subsidiaritātes princips, un es neesmu vienīgā, kam ir šādi iebildumi. Arī vairākas dalību valstis to ir norādījušas. Tālāk. Pētījumi par uh, bagātību ko ne visas valstis veic, tas tagad ir iek, paredzēts to iekļaut regulā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts, kas noteikti ir jāiekļauj. Un ir uh, deputāti, kuri vēlas panākt, lai tas tiktu izslēgts. Kaut gan šis bagātīgs aspekts kļūst ar viena uh, būtiskāks. Es eh, silk eh, e, veicinās eh, sask IKP un makro datus salīdzināšanu. Tālāk par pieņemšanas gadu komisija uzskata, ka regulā jāstājas spēkā 2019. gadā. Manuprāt, tas ir pārāk uh, īsts termiņš un mums būtu jāpadomā par to, vai nevajadzētu atlikt spēkā stāšanos uz 2020. un 2021. gadu. Tas ir realistiskāks datums un tad. Uh, arī varam šo regulu atbilstoši sagatavot. Grozījumi, ko piedāvā referents un citi deputāti, ir ļoti progresīvi, tie uzlabo regulu, un es atbalstīšu šos grozījumus, it kā tie būtu manis pašas iesniegti. Tālāk par subsidiaritātes principu. Uh, Ja šis jautājums ir atrisināts, tad mums ir jānodrošina, lai šī regula būtu pēc iespējas stingra, progresīva, jo uh, statistikas datu vākšana un analīze ir vērsta uz no, noteiktu mērķu, palīdzēt politikas veidotājiem pieņemt lēmumus, analizēt situāciju un izvērtēt vēlētāju vajadzības. Paldies! Paldies! Roberts Rošfors. Paldies priekšsēdētāji. Man divi komentāri. Pirmkārt, pēc komisijas pārstāvja teiktā par uh, padomas grozījumiem un uh, jautājumiem, par ko tiek diskutēts padomas darba grupa. Uh, Un viņš mūs informē, un tas man arī nepārsteidz par to, ka ir tagad jautājumi par termiņiem. Un uh, tika pieminēts, um, pieminēta termiņu elastība. Tas mani nedaudz satrauc, tāpat vairāk sistemātiski atsauc uz Eiropas pusgadu. Es uzskatu, jā, ka tiešām ir jā iekļauj Eiropas uh, pusgadā arī sociālā ekonomiskā statistika, ne tikai finansiālā statistika, bet tas nevar notikt uz kvalitātes salīdzināmības rēķina. Un uh, šeit ir jābūt ļoti nopietnai pieejai. Statistika ir mans uh, pirmais, uh, pirma, pirmā profesija. Esmu šajā jomā strādājis vairāk kā 30 gadus. Un uh, nevar uzskatīt, ka zinātniskie kritēriji statistikā varētu tikt um, nedaudz upurēti ātruma un elastības nodrošināšanai. Protams, uh, runājot par mājasēmniecību budžeta pētījumiem, šie termiņi bija uh, gārī noteikti attiecībā uz pētījumu harmonizāciju, bet uh, mājasēmniecību budžetu pētījumi dod visvairāk datu par to, kā ģimenes dzīvo, tērē naudu, iek, veido uzkrājumus un tā tālāk. Un es uh, uzskatu, ka mēs uh, runājam par uh, zinātni šeit. Un jautājums, ko Eiropas statistikas institūts var mums teikt uh, par to, tas uh, tāds ir uh, šīs struktūras mērķis, kad tā tik savulaik veidota. Mans kolēģis runāja par statistiku kā meliem, bet man labāk patīk cits tēls šī Mm, stāsts par kādu alko, alkoholiķu, kurš ir pazaudējis uh, atslēgas un meklē tās uh, vietā, kur uh, ir lampas, kuru apgaismo lampa, bet tas jau nenozīmē, ka šīs, ka šīs atslēgas atrodas gaišajā telpas daļā, nevis tumsā. Uh, Tātad, un mēs šeit ir runa par šo izgaismoto telpas daļu, kas atbilst politiskām prioritātēm, un eh, šeit notiek instrum, instrumentalizācija. Mēs gribam izgaismot noteiktas vietas ar statistikas datiem, bet tas ir ilgstošs pasākums un prasa daudz pūļu Es eh, jā, piekrītu tam, kas tika teikts par eh, maisaimniecībām, bet gribētu dzird no, dzirdēt no komisijas atbildi un arī eh, saskaņā ar to, ko ir teikusi Eiropas konsultatīvā komiteja, ka mēs varbūt nepārāk saulaicīgi cenšamies izgaismot noteiktas jomas pirms mums šie dati ir nepieciešami. Mums ir tāpat jāapzinās, ka mājasaimniecību sastāvs mainās, mainās dzīvesveids. Un līdz ar to mums ir jāizveido tāda definīcija, kas ņem vērā notiekošās pārmaiņas. Tālāk arī migrācijas jautājums ir būtisks un maz arī tiek runāts par vidi, uh, par dzīvesveidu, ņemot vērā vides aspektus, par uh, migrācijas jautājumiem. Protams, var teikt, ka uz to attiecas tautas skaitīšana, ko regulē cita regula, bet uh, mēs to visu nedrīkstam aizmirst runājot par statistiku. Paldies! Došu vārdu atkal komisijas pārstāvim uz piecām minūtēm, zinot, ka jums ir daudz ko teikt, bet cerams, ka piecu minūtēm ar piecām minūtēm jums pietiks, lai paskaidrotu par visiem šiem jautājumiem. Thank you, uh, thank you, Chairman, and thank Paldies priekšsādātāji. Paldies visiem par šiem ļoti bagātīgajiem komentāriem, kas tika izteikti par atbalstu. Paldies. Un paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Nu, centīšos varbūt sniegt jums informāciju par visiem šiem jautājumiem. Atbilstības jautājums. Regulas atbilstība citiem ietvariem, piemēram, Eiropas statistikas problēmām, tam līdzīgi tas tika pieminēts. Nu, nu skaidrs, ka viss, ko darām, ir jādara atbilstīgi kopējiem vispārīgiem ietvaram. Un tam ir jāatbilst arī visām citām regulām. Uh, Tāpēc to pilnīgi noteikti liekam aiz auss. Par definīcijām. Nu, jāsaka, definīcija ir daudz, ierosinājumu bijis daudz. Protams, ka šī panta mēķis, respektīvi otrā panta mēķis regulā nav piedāvāt visu izsmeļošu statistikas terminu vārdnīcu. Mēs vienkārši centāmies te iekļaut to, kas mums šķita būtisks, lai pārliecinātos, ka izpratne būtu atbilstīga. Un līdz ar to šī regula tiktu atbilstīgi piemērota. Un tāpēc viena otra no definīcijām, kas tiek ierosināta, mums šeit pieņemama, bet citu gadījumā mums vēl būs eh, jāpārdomā nedaudz situācija, jāpārliecinās, ka tas notiek pietiekami skaidri. Viena otra no šīm definīcijām ir transversāla, ko saprot visi šobrīd, un ja to mainīsim, tad tādā gadījumā varētu rasties eh, kaut kāda tālāka neskaidrība. Atbilstība mm, rīcības kodekstam, jā, protams, tas arī ir svarīgi statistikas datu kontekstā, loģiski. Kad runājam par šīs regulas ambiciozo raksturi, tīpaši eh, tās īstenošanas pirmajā īst, eh, gadā, kas 2019. taisnība, ka tas nebūs vienkārši. Pie šī laika grafika šobrīd strādājam un ņemam vērā to, ko teicāt jūs bagātība un ienākumu aprēķina. Tas viss ir svarīgi, ienākumu sadale un bagātība kā rādītāji. Esam paredzējuši, ka šajā regulā zinām elementi attiecībā uz bagātību šeit tiks iestrādāti, ne visi. Mēs šobrīd strādājam ciešā sadarbībā ar Eiropas centrālo banku, kas veic šo bagātības pārskatu visā Eiropā, jeb labklājības pārskatu. Un mums šķita, ka mums vajadzētu izvairīties no dubultošanās šajos centienos. Eiropas, tātad eh, saskaņā ar Eiropas centrālo banku vispirms jānogaida, ko viņi izdarīs. Startautiskā salīdzinām, salīdzināmība arī ir ļoti svarīgs apsvērums. Gribu atgādināt, ka mūsu definīcijās eh, izmantojam ANO koncepcijas, tātad startautiskā salīdzināmība tiek nodrošināta no šīs skatu punktu raugoties. Tad jautājums par šo izlīdzinājumu starp savlaicīgumu, kvalitāti un salīdzināmību. Nu jā, mēs cenšamies panākt šeit īsto līdzsvaru. Tā, lai mūsu statistika patiešām būtu arī būtiska un netiktu iegūta pārāk vēl salīdzinoši ar visām vajadzībām. Nu, šeit mums būs vajadzīgas kopīgas diskusijas par attiecīgo līdzsvaru, kas attiecas uz māsēmniecības budžetu pētījumiem. Jā, tas ir plašs pētījums, tas nepiedāvā informāciju tikai par māsēmniecībām, bet arī par valstu kontiem, kas ir vēl viens ļoti svarīgs elements, ka tiek pieņemta lēmumu budžetu jomā, bet, nu, protams, ka laikā no šī brīža līdz 10%, 10 gadu periodu noslēgumam, nu, šāda veida pētījumi tiks veikti dalību valstīs. Mēs jau negrasamies to apturēt, mēs vienkārši cenšamies modernizēt šo procesu. Gribu turklāt visiem arī apliecināt, ka sociālās perspektīvas elementu ņemšana vērā, nu, piemēram, jauni dzīves modeļi, parādības migrācija, integrēšana, vides jautājumi, tīpaši attiecībā uz dzīves apstākļiem. Visi šie elementi tiek pilnībā ņemti vērā un, protams, esam konsultējušies ar attiecīgo komiteju, ESAK, kā mēs to saucām, esam ņēmuši vērā visus šos jautājumus. Yes, there was uh, uh, the remark that. Um, Un tad bija arī tāda piezīme, ka šī, šai gadījumā darba tirgus labāk būtu saucams par darba spēku. Nu, protams, ka mēs uh, darba spēku saprotam kā bezdarbniekus un nodarbinātos. Bet darba tirgus, jāsaka, saistīts ir arī ar neaktīvajiem, eh, neaktīviem individiem, tātad šī koncepcija ir prata plašāk, tāpēc izmantojam darba tirgus analīzi kā šo pamatkoncepciju. Tāpat laikā pētījums, protams, pārsvarāties tieši uz darba spēku. Sociālā statistika pamatojas uz uzņēmumiem, šo elementu arī ietver mūsu uzņēmumu apskati statistikas sistēmā. NUTS 2, tātad šie reģionālie pasākumi. Jā, tā ir sarežģīta joma. Tā ir joma, kur varētu rasties augsts izdevumu datu vākšanā. Piekrītam, ka te vajadzētu mēģināt rast iespēju sniegt līmeni šai reģionāla līmenī, bet jādomā par to, lai šī informācija būtu salīdzināma, lai tie nebūtu vienkārši tādi dati. Uh, Tātad, lūk, jāizveic vispirms iespējamības izpēta, um, jādomā par to, kas tad ir šis, um, kas, kas varētu būt šādi salīdzinām dati, kā tie izpaustos. Priekšādātā, nu, kopumā šķiet esmu tad līdz ar to atbildējis uz jautājumiem un komentāriem. Paldies! Lielas paldies par šīm atbildēm. Kas attiecas uz grafiku, tātad 29. vai 30 datumā un nu, pāriem pie nākamā pēdējā darba kārtības punkta šodien. Un tā reiz garantīs jauniešiem schēmu izdevumu kontrolu un šo izdevumu lietdarības uzraudzība. Došu uzreiz vārdu atzinumu sagatavotājai. Viņa gan pati nav klāt, bet viņu aizstāja Tribezijos kundze. Četras minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! runāšu savas kolēģis Žitņānskas kundas vārdā, viņa runāja kā ar grupas. Mūsu komiteja šogad daudz centienus veltīs tādām programmām, kur mērķis ir palīdzēt jauniešiem uzlabot viņu prasmes un nodarbināmību. nodarbināmību. Nu, tā, piemēram, visa šīs jauniešu nodarbinātības iniciatīvas dalība valstīs, pie kā, un turklāt notiks arī komandējums uz Horvātiju jauniešu schēmu uzraudzību arī ārkārtīgi svarīgi. Pirmām kārtām svarīgi nodalīt um, jauniešu garantijas schēmu un jauniešu nodarbinatības iniciatīvas. Tās ir divas dažādas lietas. Un tāpēc centīšos uh, šī atzinuma ietvaros respektēt sev piešķirto mandātu, uzsvērš to, kas man ir svarīgs, ko cenšos iestrādāt šajā atzinumā. Pirmām kārtām jauniešu garantijas ir politiskas saistības. Uh, pārsvarā dienvidu dalību valstīs. Ar to tiek paredzētas eh, garantijas jauniešiem, kas ļaut uzlabot pakalpojumus, kas tiek sniegti jauniešiem, tā lai viņu talanti neietu zudumā. Jauniešu garantijas šobrīd joprojām ir atkarīgi no iepriekšējās dalībvalstu kapacitātes nodarbinātības dienestos, tātad šo dienestu. Mm. Atvainojiet. Tātad šī iemesla dēļ atbalstu dalībvalstis darīt ko vairāk, lai īstenotu garantijas kopējo ietvaru, veidojot arī partnerības un pārliecinoties, ka ir efektīva e, sazināšanās ar jaunošiem un tāpat arī atbilstīgs izvērtējums struktūras. Otrs galvenais punkts, kurš cenšos atzinumā izklāstīt, ir ir šāds. Lai pilnībā izmantot šīs schēmas potenciāli, nedrīkstam aizmirst aktivizēt arī vis, riskam visvairāk pakļautās grupas, jādiversificē individuāla pieeja un pakalpojumi jauniešiem, tur ir vajadzīga individuāla pieeja, lai nebūtu tā, ka izvēlas tikai labākos elementus šai schēmā cerams, ka rezultāti būs tiks gūti un tie parādīsies jau revīzijas palādu ziņojumā, ned, kas tika publicēts pagājušajā nedēļā. Tā viņš šķiet, ka tie tur jau ir. Un tagad vēlos dzirdēt jūsu komentārus, bažas, ierosinājumus un um, piedalīties diskusijās. Paldies! Paldies! Tālāk. Tautas partijas vārdā Sofija Ribeiro. Viņa aizstāja Agņešku Kalavšku. Paldies, priekšādātāji. Nu jā, atkal būšu um, referent, referentes teksta nolasinātāja. Situācija jauniešiem ir uzreiz uzlabojusies, ka 2013. gada daudz 14 miljoniem jauniešu ir bijis piekļuva garantijas eh, līdzekļiem, 9 miljoni izmantojuši tās piedāvātās iespējas, un tāpēc jauniešu garantija, jāatzīst, ir kļuvusi par vienu no virzošajiem spēkiem eh, nodarbinātības un izglītības jomām. Tomēr ēnu referenti atzīst, ka jauniešu garantijas schēmas joprojām nav pilnībā aizsniegušas visus jauniešus, kas palikuši bez darba vai atstājuši skolas un tiek identificēts vairākas uzlabojumu jomas. Pirmām kārtām neatbilstīgas prasmes. Ga būtiskākais mērķis šai schēmai ir palielināt nodarbināmību un uzlabot prasmes, lai ļautu jauniešiem ilgspējīgi integrēties darba tirgu. Tomēr šīs vajadzību grusmas ir, grupas ir ļoti atšķirīgas un ir vajadzīga arī plaša analīze par eh, šiem iedzīvotājiem. Turklāt nepieciešams izanalizēt arī, eh, kur neatbilst prasmes reālām tirgus vajadzībām. Un jauniešu garantijas schēma līdz ar to nevar palīdzēt otrām kārtām jāidentificē. Vēl nereģistrētās vajadzības dalībvalstīm ir problēmas identificēt neaktīvo uh, vai atstumto personu vajadzības, un tāpēc ēnu referenta vēlētos pievērsties šo nereģistrēto vajadzībām, kas netiek ietverts pašreizējā sistēmā, kas ir mēķi grupa. Tāpēc vajadzīga cieša sadarbība ar attiecīgiem interesētajām pusēm, kā piemēram valsts un privātajiem nodarbinātības dienestiem, apmācības iestādēm un tam līdzīgi. Trešām kārtām jāno, jānovāc administratīvie šķēršļi, jo jauniešu garantija nereti var būt ļoti birokrātijas pārpilna ar administratīviem šķēršļiem, un tāpēc situācija jāuzlabo, lai pārliecinos, ka jaunieši saņem labas kvalitātes piedāvājumus izglītības, apmācības vai, vai prasme uzlabošanas jomā eh, pietiekami ātri pēc skolas atstāšanas vai pēc eh, kļūšanas par bezdarbniekiem. Tālāk sastais eh, atzinuma punkts ēnu referentai ir viedoklis par šo, šo sasto pantu, jo tur tiek eh, teikts, ka jāuzmanās eh, no šīs jauniešu garantijas pa, izvēršanas plašumā, bet referenti uzskata, ka lielāks uzsvars drīzāk būtu jāliek uz kvalitatīviem piedāvājumiem jauniešiem, kas atbilst viņu profilam un individuālajām prasmēm. Šī nostāja attiecīgi tiks atspoguļot arī referents grozījumos. Agiņēška turklāt ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar referenti un ēnu referentiem, lai pārliecinātos, ka atzinums būtu līdzsvarots un atbilstīgs. Merci. Liels paldies! Alde grupas vārdā nākamā runātāja. Priekšsādātāja, sakat Labājevs kunga, Žitņanskas kundze ir sagatavojis ļoti labu atzinumu, gribu teikt viņai par to paldies. Man bija tā privilēģija pie līdzīgiem jautājumiem strādot arī budžeta kontrolas komitejā un mm, lūk arī no nodarbinātības komitejas perspektīvas. Tikko nāku no budžeta kontrolas komitejas, kur mēs spriedām par jaunu īpašu ziņojumu ko sagatavojas revīzijas palāta, to nu pat jau pieminēja, respektīvi tas ir pārskats par jauniešu nodarbinātību un vai politika ir nesus rezultātus šai jomā. Un tāpēc domāju, ka mums būs ļoti interesanti iepazīties ar šo pārskatu un to apspriest ar uh, attiecīgajām personām, kas man šķiet ļoti interesanti, ka reizē mēs raugamies no dažādām perspektīvām uz vienu lietu, kā piemēram šajā gadījumā Emplu un budžeta kontrolas komitejā, bet tāpat laikā ceru, ka šie ziņojumi tomēr kopumā ļaus integrēt abu šos viedokļus, abas nostājas. Vēlos ar jums padalīties eh, tajos galvenajos secinājumos, ko konstatējām budžeta kontrolas eh, perspektīvas uh, jomā. Pirmām kārtām revīzijas palāca savā ziņojumā nāk lai ar labiem statistikas datiem, ko varam izmantot arī šajā atzinumā. Tie ir labi dati, apkopot informāciju, un es tiešām domāju, ka mums nevajadzētu tikai meklēt kļūdas šais izdevumos, bet gan drīzāk mācīties nu, no nu, esošajām kļūmēm nākotnē, jo reizēm attiecībā uz ES finansējumu, bet īpaši šādu sarežģītu programmu ietvaros, mēs mēdzam pieļautās kļūdas atkārtot atkal un atkal, tāpēc mums vajadzētu no šīm kļūdām prast mācīties. Otra lieta, kas ir svarīga, un es gribētu, lai tas parādās arī atzinumā, ir tāda, ka mums vajadzētu attīstīt un apmainīties ar paraugu praksi lielākā mērā. Man tas liekas, liekas ļoti svarīgi, jo reizēm mēs vienkārši turpinam runāt par paraugu praksi šeit Eiropā, bet mēs neizmantojam esošos paraugu prakses piemērus. Un ir taču tādi piemēri, kas ļoti veiksmīgi darbojas atsevišķos reģionos dalībvalstīs, bet mēs neizmantojam šo informāciju. Tāpēc mums vajadzētu uz šo lietu izdarīt spiedienu. Svarīgs jautājums ir arī realistiski un sasniedzama mērķu noteikšana. Tieši tāpat arī šiem mērķiem jābūt izmērāmiem. Un te, nu, par interesantu uzskatu to, ko kolēģi jau minēja, respektīvi budžeta kontrolas komitejā bija arī diskusijas par to, ko nozīmē labas kvalitatīvas, tātad kvalitatīvas piedāvājums. Eiropas revīzijas palātas ierosinājums risinājums būtu šo kvalitāti mērīt no efektivitātes skatu punkta raugoties. Un šāds kvalitatīvs piedāvājums būtu tāds piedāvājums, kas atbilst dalībnieka profilam un darba tirgus vajadzībām, vienlaikus nodrošināt un novedot pildu ilgtermiņa integrācijas darba tirgu. Man patīk šī definīcija. Esmu joprojām pārliecināta, ka kvalitatīvs piedāvājums tāpat laikā ir ļoti individuāls pēc sava rakstura, un tāpēc mums jāuzmanās eh, ar to, kā to šo kvalitāti grasamies mērīt. Un pēdējais, ko gribu minēt par svarīgu. Uh, uzskatu, un to mums vajadzētu arī Emplu komitē šeit atzīmēt, eh, sadarbību starp visiem pārvaldības līmeņiem, jo nereti problēmas ar īstenošanu jauniešu garantiju plānu ietvaros eh, rodas tāpēc, ka pastāv kaut kāda veida neatbilstības, nesakritības starp reģionālu pašvaldību un eh, nacionālo un Eiropas līmeni. Tāpēc vajadzīgs vairāk tehniskas palīdzības no Eiropas komisijas puses gan dalībvalstīm, gan reģioniem. Tātad, lūk, šādā virzienā es arī grasos turpināt turpināt strādāt un par to iesniegšu arī attiecīgus grozījumus, uzsverot eh, šīs minētās rekomendācijas. Bet, kā jau teicu, man liekas, ka Jāna Žitņānska ir paveikusi ļoti labu darbu, skatījusies uz šiem jautājumiem tādā ļoti visaptverošā veidā un par to viņai liels paldies. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk goja, mm, goja grupu pārstāvu Lopes Bermeho kundze. Priekšādātāji, paldies! Lūk, jau otrā reize kad revīzijas palāta, nu, tā teikt, um, apkauno šo komiteju. Vispirms tas notika ar strateģisko investīciju fondu, un tagad ar šo skaidru pasakot, ka programma nedarbojas tā, kā tai vajadzētu darboties. Es, protams, neapšaubu to, ka šī programma ir vajadzīga. jo komisija un tās uzspiestā taupības pasākuma dalība valstīm nozīmē, ka šie līdzakļi ir viens no ļoti nedaudzajiem veidiem, kā palīdzēt radīt aktīvu nodarbinātību, nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi nodarbinātībai manās pašas valstī, Spānijā. Patiešām trūkst finansējumu tieši šādiem mēriem nacionālā līmenī. Bet tāpat laikā netiek skatīti šīs palīdzības kvalitāte, informācija, apmācība, turpmākais darbs Un, ja runājam par riskam visvairāk pakļautajām personām, tad viņu vajadzības netiek apmierinātas. Summas neredz tiek izmantotas, lai subsidizētu, subsidētu uzņēmumus. Un jaunieši tiek uzskatīti vienkārši par lētu darba spēku. Domāju, ir pienācis laiks pārstrādāt jauniešu garantiju schēmu, tā, lai tas kalpo sabiedrības interesēm un patiešām ir vērsta uz jauniešiem pielāgojot šo schēmu reģionu vajadzībām, jo tikai tādā gadījumā mēs varēsim kopumā atbalstīt darba ņēmēju intereses. Vēlreiz gribu atkārtot to, ka jauniešu bezdarba problēma ir struktūrāla pēc sava rakstura, tā ir makroekonomiska problēma. Un tāpēc papildus šai programmai mums ir nepieciešams investīcijas, lai ekonomika būtu ražotspējīgāka Un arī nepieciešams krietni labāk pārdalīt eh, iegūmus ar attiecīgu fiskālo politiku. Tikai tādā veidā jauniešu garantijas schēma varēs eh, pildīt savas funkcijas un kalpot jauniešu interesēm, kas šobrīd cieš no ekonomikas lejupslīdes konsekvencēm, nā, eh, sakām, nākamais runātājs. Paldies! Un arī no manas puses saka Reinkas kundze, uh, Paldies referentei, viņa jau minēja ļoti daudz svarīgu punktu, kas, kas jāuzsver arī šobrīd debatēs, uzraugot jauniešu garantijas schēmu. Es domāju, ka mēs visi vēlamies, lai šī programma būtu veiksmīga, bet tāpat laikā viena lieta, kas, manuprāt, visai skaidri parādījās uzklausīšanā pirms trim nedēļām par šo tēmu, bija tāda, ka pat Tagad pēc revizijas palātu ziņojums sagatavošanas mums ir jāpaturprātā tas, ka šī programma ir salīdzinoši jauna un vēl nevaram izdarīt secinājumus par vi pilnīgi visu jau šobrīd, jo atsevišķos gadījumos mums rīcībā vēl pat nav pieejami statistikas dati. Tāpat laikā, protams, cieši uzraudzība ir jāizteno, jo finansējums ir jākontrolē. Tāpat laikā, protams, lai pārli jādomā arī par to, kā uzlabot jauniešu garantijas schēmu, kā instrumentu, lai tas patiešām būtu veiksmīgs instruments. Un piekrītu tiem kolēģiem, kas kas teica, ka šobrīd pastāv ļoti liela dažādības starp dalībvalstīm tajā, kā šī schēma tiek īstenot. Un mums turklāt vajadzētu pārliecināties, ka papildus par apmaiņai ar paraugu praksi eh, mums vajadzētu informēt dalībvalstis arī par tiem gadījumiem, kad eh, šāda īstenošana nav notikusi pietiekami veiksmīgi un palīdzēt viņiem darbību uzlabot. Divas lietas, ko gribēju uzsvērt. Pirmām kārtām tas, ko teica jau Žitņānskas skundze savos komentāros attiecībos ceturto punktu, respektīvi, kā labāk mērtiecīgi izmantot šos mērus, lai pievērstos konkrētām jauniešu grupām, jo nereti piedzīvojam to, ka tā gadījumā, kad ir kaut kādas programmas, kas tiek ierosinātas, tās pārsvarā aizsniedz tikai kaut kādu zinām jauniešu grupu, kas varbūt nebū, nebū, nav tie, kam šī palīdzība vajadzīga visvairāk, bet kas ir vienkārši vieglāk aizsniedzama. Un tāpēc mēs vēlamies norādīt, ka mēs vēlamies, lai jauniešu garantija būtu tāds instruments, kas aizsniedz pilnīgi visus jauniešus, īpaši riskam pakļautākos. Otra lieta, un arī mana grupa tos vairs grozījumos, ir tas, ka jauniešu garantijas schēmai ir jā, jābūt par instrumentu, kas ļauj cīnīties pret jauniešu bezdarbu un piedāvā perspektīvas jauniešiem, bet tāpat laikā tā nedrīkst aizstāt aktīvas darba tirgus politikas, kas jāizceno dalību valstīm pašām, un tas skaidri un gaiši ir jāformulē. Turklāt jauni, ar jauniešu garantiju vienu un bezdarba, bez, bezdarba apkrošana iniciatīvu nevaram aizstāt makroekonomikas politikas uh, instrumentus, un tāpēc mēs krīt tajā brīdī, kad tiek kritizēta jauniešu garantijas schēma īstenošana, mums jāskatās arī uz to, kas būtu jāmaina Eiropas līmenī attiecībā uz šīm politikām, lai pārliecinātos, ka šī schēma darbojas veiksmīgi papildus esošajām politikām. Paldies! Kas attiecas uz darba grafiku, tad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. aprīlis, 2012. Empel komitejā dokumentu pieņemsim 22. jūnijā attiecīgi eh, vadījušajā komitejā 12. un 13. jūlijā dokuments tiks pieņemts, un plenārsēdē iespējams balsošana e, notiks vēl, vēlāk. Tātad 25. aprīlī nākamā sanāksme. Šķiet, ka tas pat ir, vai tā nav no Portugāles nacionālā mm, svētku diena, nezinu. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu, visā citādi vēlu jums izbaudīt šo lielisko laiku, nedēļas nogali, kas nu pat jau tūlīt sāksies. Paldies!